Good morning, colleagues. Uh, we're going to make a quick start today because we have a very... Kolēģi, sākam darbu, jo mums ir uh, pilna darba kārtība. Lūdzu, ieņemiet vietas un paldies, kas ir ieradušies laikā. Sākšu ar pirmo darba kārtības punktu, darba kārtības pieņemšana un ierosin šāds grozījums. Septīto punktu komandējums uz Turciju šo prezentāciju nāksies atlikt. 13 punkts par pilsonības pārdošanu es dalību valstīs eh, paredzēts 16. nevis 14. 14. punkts ziņojums par internetu un Eiropas narkotiku tirgiem eh, būs divos, nevis divos 45. 15. punkts ES mehānisms attiecībā uz demokrātiju, tiesiskumu un pamatiesībām eh, iepazīstināšana ar starposmu izvērtējumu un izpētes dokumentiem tiks skatīts trijos pirms 14. punkta. Ja iebildumu nav šādiem grozījumiem, tad uzskatām darba kārtību pieņemt ar šiem grozījumiem. Tagad pārēju pie e, priekšsēdētāju paziņojumiem. Vispirms par valodu režīmu. Diemžēl īru un horvātu valodā tulkojums nebūs pieejams, un atgādinu kolēģiem, ka mums ir elektroniskā balsošana 10.45. paredzēta. Tā kā lūdzu e, parūpējieties, lai jums ir balsošanas kartīts. Tiem kolēģiem, e, kas ir atrākuši laikā, Eh, noteikti nebūs pārsteigums, ka es vēlētos šo pirmo Libe sanāksmi pēc eh, briesmīgajiem teroristu uzbrukumiem 22. martā Briselē sākt ar eh, dažiem vārdiem par šo notikumu. Bija arī iekšlietu tieslietu ministru ārkārtas sanāksme pēc uzbrukumiem un vēlos arī pāris vārdus pieminēt par to, un Gijoms kundzu uzklausīt e, īsumā e, viņu pārstāvē parlamentu priekšsarētāju vārdā. Tad tai sanāksmē. Kā es sacīju, šī ir Libe komitejas pirmā sanāksme pēc teroristu uzbrukumiem, e, kas tika veikti Briselē. Libe komiteja ir īpaša atbildības joma tieši šajā jautājumā. Uzbrukumā gāja bojā vairāk kā 30 cilvēku un vairāk kā 340 tika savainoti. Mēs pieminam bojā gājušos, viņu ģimenes, Beļģijas pilsoņus un, protams, izsakam līdzjūtību Beļģijai. Beļģija izsludināja trīs sēru dienas, bet ar viņiem kopā sēro arī visa Eiropa, visi eiropieši kolēģi, es domāju, ka jūs piekritīsiet man, ka mēs vēlamies apliecināt visiem beļģu kolēģiem, ka mēs izsakam visdziļāko līdzjūtību un izjūtam solidaritāti ar viņiem. Un es vēlētos aicināt šobrīd pieminēt uh, upurus ar klusuma minūti. Lūdzu, piecelieties! Thank you, colleagues. Paldies. So, colleagues, um... Tātad, kolēģi, vēlreiz. Kā jau to varēja sagaidīt šajā pirmajā Libes sanāksmē pēc eh, šiem šausminošiem uzbrukumiem, manuprāt, ir svarīgi uh, mūsu klausītājiem un tiem, kas seko mūsu darbam un arī e, visiem citiem norādīt, ka šeit strādājušie deputāti aktīvisti rādā pie terorisma apkarošanas visos līmeņos Eiropas Savienībā. Mums ir nepieciešama vesela virkne pasākumu, lai varētu vērsties pret terorismu. Gan e, nodrošinot efektīvu policijas sadarbību, informācijas apmaiņas ar nacionālajiem iestādēm, tā skaitā izmantojot PNR, par kur atbildīgs mūsu kolēģis Kirhopkungs, cīņa pret radikalizāciju, eh, pieņemot datī ziņojumu un daudziem citiem aspektiem, ko veic šīs komitejas locekļi. Kolēģi, informācijas apmaiņas ar dalību valstu iestādēm, izmantojot Eiropolu, vēl nav sasniegušas nepieciešamo līmeni. Šie un arī daudzi citi izaicinājumi mums vēl ir priekšā. Protams, ka dalību valstīm eh, primāri ir jāveic eh, pasākumu, lai uh, SIS un arī prim, lē, prims lēmums e, tiktu īstenots un notiktu efektīva datu apmaiņa un varētu cīnīties pret terorismu. Es aicinu komisiju šīs komitejas vārdā nodrošināt, ka tās dalību valstis, kas vēl nav izpildījušas prasības, īstenotu prim e, lēmumu un citus lēmumus, kas vēl nav noticis. Daži šie lēmumi ir pieņemti jau 2008. gadā. Kolēģi, manuprāt, ir svarīgi attiecībā uz auditoriju, kas seko mums, mūsu darbam, darīt zinām, ka mēs e, strādājam pie ekris, pie sodāmības e, sistēmas, tāpat arī pie Schengens robežu kodeksa grozījumiem un Makovejas ziņojumu, tāpat arī direktīvu par terorismu, apkarošanu, Holmajeras ziņojums. Uh, un eh, tādējādi nodrošināt visus nepieciešamos tiesiskos aktus eh, terorismu apkarošanai. Tie ir tikai daži no aspektiem eh, drošības jomā, kur deputāti ir iesaistīti attiecībā uz to, cik svarīga un īpaša loma ir Libe komitejai. Es jau pieminēju savu paziņojumu sākumā, ka 24. martā pēc uzbrukumiem Briselē Tieslietu un iekšlietu ministrs tikās, lai apspriest šo situāciju un šos uzbrukumus. Parlamentu priekšsēdētāju šai sanāksmē pārstāvēja Gijoms kundze. Un es vēlētos dot viņai vārdu šobrīd, lai viņa sniegtu mums īsu kopsavilkumu par šo sanāksmu. Viņa izteiksies pavisam īsi, jo es zinu, ka mums vēl ir plānots arī turpmākas diskusijas un atskaits no šīs sanāksmes. Lūdzu, Silvija. Merci, monsieur le président. Vous l'avez indiqué, je représentais euh, le... Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau e, jūs sacījāt, es pārstāvēju parlamenta priekšsēdētāju šajā sanāksmē, un es, protams, atbalstu jūsu sacīto. Un tā bija iespēja apliecināt Beļģijas iestādēm un Beļģijas tautai, ka Eiropas Savienības iestādes e, ir solidārs ar tiem, uh, Bija tobrīd pagājuši divas dienas kopš uzbrukumiem un bija nepieciešamība būt vienotiem, aizstāvot eh, tās tiesības un vērtības, eh, kas ir Eiropas Savienības pamatā. Eh, par drošības jautājumiem Tātad mēs izvērtējām situāciju, un jūs jau uzskaitījāt priekšsarētāji šos jautājumus, es neatkārtošu tos visus pasažieru datu reģistrs, protams, PNR, tāpat arī cīņa pret radikalizāciju. Es vienkārši vēlējos pavisam īsi sacīt sekojošo. Mums bija iespēja aprunā, pārunāt informācijas apmaiņu, jautājumu par sastarpējo savietojamību un citi. Resurs mūsu rīcībā esošos datus un arī resursus. Un manā skatījumā šie ir aspekti, pie kuriem mēs varam atgriezties. Tā es varu īsi komentēt jūsu lūgumu. Pavisam īsts paziņojums par šo padomu sanāksmi. Um, Paldies, Silvija. Un kā jau e, sacījāt, tas ir temats, pie kur mēs noteikti atgriezīsimies. Es zinu, ka daudz deputāti vēlas izteikties par šo jautājumu. Mums tam būs savs laiks, bet es ierosinātu, e, šobrīd es ierosinātu koordinatoriem nākam ceturtdien e, mēs varētu Žan, Žambonu, Beļģijas iekšliet ministru Tāpat arī Gīnza kungu, tieslietu ministru Beļģijas, eh, uzaicināts uz mūsu komiteju. Skaidrs, ka viņi šobrīd ir ļoti aizņemti, bet varbūt tas būs iespējams. Tāpat mums noteikti nepieciešams arī dzirdēt uh, no Eiropola un uh, eh, pretterorismu koordinātoru viņu viedokli mēs sagaidām viņus nākamajā mūsu sanāksmē, bet to mēs atkal apspriedīsim nākamā ceturtdien ar koordinatoriem, kad tas būs daļa no turpmākajiem pasākumiem pēc teroristu uzbrukuma. Tātad, kolēģi, ar to noslēdz priekšsarētāju paziņojums un pārējiem pie 3. līdz 6. punktam. Tās ir dažādas eh, komisijas prezentācijas attiecībā uz jautājumiem, kurus esam skatījuši saistībā ar sadarbības ar Eiropas Savienību un Turciju migrācijas jomā. Mums ir ierobežots laiks tik svarīgam jautājumam, tāpēc ķeramies uzreiz klāt. Migrācijas krīze, protams, ir eh, prasījusi pastiprināt sadarbību ar Turciju migrācijas jomā. Mēs redzam arī, kas notiek pēdējās dienās Līdz ar to ir vairāki aspekti, kas ir jāapspriež šorīt. Pārsvarā tie ir tādi operatīvie jautājumi, bet ar to neaprobežosies mūsu diskusijas. Februārī komiteja sūtīja misiju uz Turciju, sagatavoja atskaiti, un tāpat arī AFET komitejai ziņoja vē, vēstules veidā. Šodien vēlamies koncentrēt eh, diskusiju uh, uz to, ko mēs sagaidām no Eiropas komisijas un no dalību valstīm. Un tāpēc mums šeit klāt ir Martins Vervejs. Tie, kas varbūt to nezin, viņš eh, tika iecelts, to izdarīja komisijas priekšsēdētājs Junker kungs, uh, Eh, lai viņš strādātu kā koordinators Eiropas Savienības un Turcijas sadarbībās līgumam. Tā kā mums jāuzklausa eh, viņš, viņš ir atbildīgs par operatīvajiem jautājumiem. Tāpat šeit ir arī citi kolēģi no komisijas, tā kā eh, mēs koncentrēsimies tālāk uz komisijas prezentācijām. Un pēc tam uzklausīsim jautājumus par šiem uh, Eh, punktiem. Mums prieks, eh, ka Vervie kungs varēja ierasties, viņš ļoti aizņemts. Lūdzu, dodu jums tagad vārdu. Thank, thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies komitējai, ka uzaicinājāt mani. Es tik tiešām eh, vēlētos sniegt jums galveno informāciju par to, kas ir noticis kopš 18. mārta, kad tika publiskots paziņojums par Eiropas Savienības un Turcijas sadarbību. Kā jau priekšsēdētājs jūs informēja, man ir uzdots koordinēt operatīvo sadarbību, lai šo paziņojumu īstenotu. Tad pirms tam vēl vēlos īsi atgādināt, kas bija pašā paziņojumā minēts pats uh, pamats, kodols šim paziņojumam bija balstīts uz divām lietām. Turcijai ir jāuzņem atpakaļ visi neregulārie migranti, kas ir ieraduši, ieradušies Grieķijā no Turcijas, sākot ar 20. martu. Un otrkārt, katrs sīrietis, kurš e, atgriežas Grieķijā, no Grieķijas tie, viens īrietis tiek pārvietots eh, Eiropas Savienības ietvaros. Bez tam bija arī apņemšanās pātrināt eh, vīzu režīmu atvieglojumus un eh, apņemšanās sniegt finansējumu, lai būtu iespējams uzlabot apstākļus migrantiem Turcijā. Un kā jūs noteikti zinat, ir arī atsaucas uz eh, sadaļu atvēršanu eh, iestāšanās sarunās. Eh, tā visa mērķis ir apturēt bīstamo Egejas jūras šķērsošanu pārtraukt eh, cilvēku tirgu, tirzniecības eh, grupu biznesa modeļus. Un, protams, ka visam, ka, kam jānotiek, ir jānotiek pilnībā ievērojot Eiropas Savienības un starptautiskās tiesību normas. Tātad, kas tad ir sasniegts līdz šim? Paskatīsimies uz skaitļiem. Šeit mēs varam redzam, redzēt arī skaidru ietekmi. Mēnesi pirms vienošanās panākšanas vidējais skaits, kas ierodas, um, personas, kas ierodas, ir 1676. Kopš 20. Uh, martā tas ir zem 400, tātad vidēji 399. Šonedēļ mēs redzam uh, vēl uh, straujāku samazinājumu. Aizvakar bija 68 cilvēki, kas ieradās. Vakar 76 cilvēki. Tam ir viens svarīgs blakus efekts, nu to īsti nevar saukt par blakus efektu, tas bija viens arī no mērķiem, ko es pieminēju sākumā laika posmā no 1. janvāra līdz 21. martam, es teiktu. Tātad pirms sākās kritums. 90 cilvēki zaudēja savu dzīvību jūrā. Kopš 21. marta neviens nav zaudējis uh, E, dzīvību. Tas nav, protams, pareģojums attiecībā uz nākotni, bet tas parāda to, ka visi šie skaitļi ir ievērojami samazinājušies. Un tas, protams, bija viens no mērķiem slēdzot šo vienošanos. E, daudzām lietām ir jānotiek, kā plānots, lai šo līgumu varētu īstenot un lai varētu arī nodrošināt, ka tik tiešām tiek ievērotas starptautiskās tiesības un Eiropas Savienības tiesības. Un daudz kas no tā jau ir īstenots. Pirmkārt, šobrīd pastāv vienošanās ar Grieķiju un Turciju, tas ir operatīvs līgums attiecībā uz atpakaļ uzņemšanu. Turcija ir nozīmējusi sakarniekus, eh, sakarvirsniekus, virsniekus, eh, uz Grī, eh, Grieķijas salās, eh, un eh, Grieķija darījusi tāpat attiecībā uz Turciju. Grieķija ir veikusi grozījumus likumdošanā, lai varētu īstenot pirmā patvēruma valsts un drošu trešo patvēr, valstu kā patvērumu. Viņi e, nav pasludinājuši Turciju par drošu valsti, bet ir veikuši grozījumu likumdošanā, kas ļauj pātrināt procedūras, ja valsts e, tiek uzskatīta, ka zināmā grupām tā ir droša. Un tas ļauj arī kad e, šos pieteikumus no patvērumu meklētājiem, kas nāk no tās valsts, e, noraidīt. Šādi grozījumi ir tikuši veikti, un tikko esmu arī uzzinājis, e, ka vakar, vakarā vai drīzāk šorīt agri no rīta Turcijas prezidents ir parakstījis grozījums Turcijas likumdošanā saistībā ar sīriešu aizsardzību Tas bija jautājums, ko mēs apspriedām. Man, protams, vēl jāredz konkrētais teksts, bet uh, tas nozīmētu, ka sīrieši, kas tiek atgriezti Turcijā, viņiem tiks piemērots pagaidu aizsardzības status, kā tas tiek saukts. Tas ļauj viņiem eh, cita starpā arī piekļūt nepieciešamajiem pakalpojumiem, piekļūt darba tirgumu un tā tālāk. Tātad eh, tas ir eh, ietvars par eh, no, sarunām par nosacījumiem. Sarunas turpinās citās jomās, bet, manuprāt, ir liels progress sasniegts jau šajā jautājumā. Un pavisam īsi par resursu mobilizēšanu. Tur jāsaka, ka ka eh, ir liela loģistikas operācija. Frontex aģentūra ir iz, izteikusi aicinājumus nosūtīt papildus darbinieks. Dalību valstis ir apsolījuši šobrīd nosūtīt 736 eh, eh, darbiniekus, no kuriem 263 ir jau nosūtīti uz Grieķijas salām. EASA Eiropas eh, patvēruma eh, birojs ir saņēmuši solījumus no dalību valstīm eh, attiecībā uz vairāk kā 400 personām, kas tiks nosūtīti. Pirmā EASO ekspertu grupa ir ieradusies Grieķijas salās. Tā ir 30 cilvēku grupa kopā ar 30 tulkiem kas eh, sākt eh, darbu pie šo patvērumu eh, pieprasījuma apstrādes. Kā jūs noteikti visi zinat, pirmās operācijas jau notika pirmdien. 202 migranti, kas neti, ne, nebija prasījuši patvērumu, ir nosūtīti atpakaļ uz Turciju. Turcija viņus pieņēma un 74 sīrieši tika pārvietoti no Turcijas uz trim dalību valstīm. Kopumā jāsaka, tas viss e, noritēja bez aizķeršanās. Es negribu teikt, ka nav palikuši izaicinājumi. Skaidrs, ka izaicinājumi ir daudz saistībā ar šāda mēroga operācijām Liels izaicinājums noteikti ir nodrošināt to, ka visi patvērumu pieprasījumi, kas ir iesniegt, un tādu ir daudz, arī tiktu izskatīti individuāli, ievērojot visu procesu, un tam ir nepieciešams stiprināt kapacitāti patvērumu eh, jomā. Otrakārt, Mēs esam nobažījušies par apstākļiem eh, ap šiem hotspot centriem. Pirmajā nedēļā skaitļi bija mazāki attiecībā uz personu skaitu, kas ierodas, tātad, eh, bet eh, cilvēki turpina ierasties. Un salās, jāsaka, šīs vietas jau ir pārblīvētas, pārpildītas. Un tieši tādēļ mēs strādājam sadarbojoties ar valsts iestādēm un vairākām dalību valstīm, lai censtos palielināt kapacitāti pēc iespējas ātrāk. Sākumā bija arī problēmas ar to, ka trūkst pakalpojumu, pavisam vienkārši iemeslu dēļ, ka vesela virkne NVO, kas sniedz šos pakalpojumus, pārstāja to darīt. dažādu iemeslu dēļ. Mēs no komisijas puses esam snieguši eh, ārkārtas palīdzību Grieķijas iestādēm un uh, uz tā pamata tad ēdināšanas pakalpojumu un uh, medicīnas pamata pakalpojumu ir atjaunoti. Un mēs uh, turpinām darbu pie šī jautājuma, lai uzlabotu situāciju. Un divas pēdējās lietas no manas puses. Ir ļoti svarīgi, lai pēc šīm pirmajām pārvietošanām notiktu regulāra pārvietošana no Turcijas uz Eiropas Savienību. Tas būtu arī svarīgs signāls, ka ir drošāki ceļi, kā ierasties Eiropā. Mums pie tā ir jāstrādā. Un pēdējais punkts. Tie, kas ir ieradušies pirms 20. gadsimta Marta. Un eh, viņš šobrīd ir Grieķijā ļoti grūtos apstākļos daudz, daudzkārt, un mums jācenšas eh, uzlabot apstākļus šiem cilvēkiem un nepieciešams pārvietošanas programmu eh, stiprināt, lai šie cilvēki nonāktu drošākās vietās Eiropā. Un ar to arī noslēdz šobrīd savus izteikumus. Thanks. Um, of course, many colleagues want Paldies. Protams, daudziem kolēģiem būs jautājumi. Es vēlētos pārbaudīt. Jūs pieminējat skaitļus. Jūs teicāt 30 no 452. Tas ir tas solītais personāls jāsu, e jā? Tā vēl ar vienu ir? Tikai 30 cilvēki. Atbildi eh, var paskaidrot. 32 eksperti, kas skata pieprasījums, un tad vēl 30 tūki iemesls, kāpēc tikai 30. Nav tāpēc, ka cilvēki nebūtu gatavi uz turien doties, bet pirms jūs reāli var ķerties klāt darbam, viņiem ir, šiem cilvēkiem ir jāsaņem apmācība, nevar vienkārši nosūtīt cilvēkus bez kādas apmācības. Jānodrošina, ka viņi uh, pieprasījums izskata uh, vienādi objektīvi, nevis tāpēc, ka viens ir no vienas valstis no otras, tā tad citādi praksit, kā varētu domāt, būtu piemēram. Tā tad mums ir pilotprojekts ar ierobežot cilvēku skaitu, un nākošajā solī, tad posmā, e, būs otrā, trešā, ceturtā fāze, un tad pamazām šī kapacitāte būs e, palielināta. Priekšsēdētājs. Kolēģi, mēs līdz šim esam ievērojuši ļoti labu laiku, es zinu, cik tas ir svarīgi. Mm, varbūt pat varētu būt vairāk kā viena jautājuma atbilšu kārta. Sāksim no koordinatori. Eiropas tautas partijas vārdā Vozembergs kundze, vai jūs runāsiet ETP vārdā? Vai tad e, Ivo vispirms? Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties Vervei kungam kurš ieradies šeit, lai mums pastāstītu par pirmajiem vienošanās īstenošanas posmiem. Verveikungs, es esmu no Grieķijas, un jūs jau saprotat, šī ir pirmā valsts, kas saskaras dramatiskos apjomos ar šo problēmu. Es vēlos jūs informēt par to, ka vispirms, gan jau jūs zināt, ka Grieķijas skatījumā Turcija nav atzīstam par drošu valsti. Līdz ar to saskaņā ar likumu tie, kas pieprasa um, patvērumu, uh, var palikt mūsu valstī, līdz tiek izskatīts viņš pieprasījums. Bet kas tad notiek tūlīt pat pēc vienošanās stāšanās spēkā? Visis, var teikt, 95% no visiem cilvēkiem, bezcerīgo cilvēku, kas atrodas mūsu valstī, vainu ir e, ieguvuši bēgļa e, statusu vai arī ir nelegāli, migranti ir pieprasījuši e, patvērumu. 15 dienu laikā viņam ir jāpieprasa patvērums, un pēc tam viņam ir iespēja apelēt e, Eh, pāriet uz otro stadiju. Tā sakot, tas nozīmē, ka ilgstoši, gribot negrošo cilvēku, paliks Grieķijā. Vai nu mums ir tiesības viņus nosūtīt atpakaļ uz Turciju, lai Turcija ievērotu savu apņemšanos uzņemt viņus atpakaļ, vai arī, eh, un mēs arī nevaram viņus skatīt eh, ar viņiem rīkoties citādi, ne tā, ne tā. Atgādināšu, ka Eiropas Savienība ir atbildīga par to faktu, ka tās rīcībā nav Mm, saistošu mehānismu par eh, pārsūtīšanu. Jo cilvēki, kas vēlas doties uz citu dalību valsti, nevar to darīt, jo ir slēp, eh, slēgtas robežas. Un tas nozīmē to, ka, eh, gribot, negribot, šie cilvēki paliek Grieķijā. Un runājot par to, ko jūs pieminējat par vienošanās īstenošanu attiecībā uz cilvēku plūsmu no Turcijas, vēlos jums paziņot, ka jau jūs arī to zināt, ka kopš 20. marta, kopš sāk darboties šis šī vienošanās eh, plūsma nav pārtrūkusi. Tā ir samazinājusies, tomēr tas nenozīmē pilnīgu um, īstenošanu, vienošanās īstenošanu no Turcijas kā parakstītājs uh, valsts uh, puses. Un uh, Eh, Turcija ļoti labi zina, kas ir šie cilvēki tirgotāji, taču līdz šim tā neko nav darījusi. Mans jautājums jums, Lernāk, kārtā ir šāds. Ja jau saskaņā ar mūsu uh, izpratnī. Šī vienošanās netiek īstenot tā, kā tā būtu jāizteno. Līdz šim rezultāti nav apmierinoši. Es nevaru sacīt, ka e, vienošanās ir izgāzusies, es e, tiešām nevaru to sacīt, taču tās īstenošana nav pietiekama. Vai ir paredzēts kāda, paredzēt kāds alternatīvs risinājums šī temata risināšana atkārtošu? Tā iemesla dēļ, ka visi pieprasa patvērumu un mēs esam. E, mums ir pienākums izskatīt šos pieprasījumus likumā paredzētajā termiņā, un arī tīri reāli šie cilvēki lielu, eh, ilgu laiku paliks Grieķijā. Un arī plūsma, bēgļu plūsma nav samazinājusies, tikai eh, nav patrūkusi, tikai samazinājusi. Tad no manas valsts puses var sacīt, ka tā ir pēdējā Eiropas Savienības valsts, kas, eh, kurā vēl ar vienu darbojas eh, taupības pasākumi budžeta sakarā. Paldies! Thank you. And um, for the S&D, Mrs. Sippel. Paldies, sociāldemokrāta Lāca Sipels, kundze, lūdzu. Jā, Foze, paldies, priekšsēdētāji. Pirms, es pat nezinu, kā to nosaukt. Uh, vienošanās, darījums, eh, līgums. Pirms tas tika noslēgts, eh, nu, daudzi jau kritizēja Turciju, bet neskatoties uz to, tomēr pauda cerību, ka varētu panākt vienošanos, pateicoties kurai mēs varētu kaut kā, nu, risināt šo bēgļu jautājumu un vispār šo sistēmu padarīt tādu organizētāku, pārskatāmāku tādā veidā pārliecinot dalību valstis uzņemt tos bēgļus, kas līdz šim nu, nebija sagaidīti atvērtām rokām vēl tā maigi izsekoties. Paskatoties, kas tagad ir panākts, nu, man ir patiešām daudz šaubu. Rodas iespējas Nu, vai arī varētu būt uh, kaut kur nolasāms tāds vēstījums. Uh, nu, bēgļi, dodieties kurpien vēlties, kur deguns rāda, bet nenāciet uz Eiropu, jo ļoti daudz dalību valsts nav gatavs bēgļus uzņemt. Un, ja mēs uzskatām, ka šie bēgļi ir jāuzņem citās valstīs ārpus Eiropas Savienības un viņiem tur ir jāpaliek, uh, nu tad mums pēc tam, kad esam izdevuši tik milzīgas summas banku glābšanai, vajadzētu atvēlēt līdzekļus un atbalstīt šīs valsts, kas ir uzņēmušas bēgļus, jo tās ir daudz nestabilākas, tās atrodas daudz vājākā ekonomiskajā situācijā, nu tad vismaz naudu tām vajadzētu piešķirt, lai tās varētu normāli piedāvāt bēgļiem kaut kādas kapacitātes. Uh, Mēs runājam, ka vēlamies samazināt bēgļu skaitu, bet mēs jau to neizdarām. Mēs vienkārši samazinām to skaitu, kas ierodas pie mums. Nu, un runāsim godīgi valodu beidzot. Man ir jautājums komisijai, vai pat vairāki jautājumi. Pirmām kārtām jūs teicāt, ka Turcija ir uh, droša atsevišķām bēgļu grupām. Kurām grupām? Kuras tās varētu būt? Otrkārt, Ņemot vērā likumu grozījumus Turcijā, sīrieši patiešām varētu teorētiski baudīt konkrētu aizsardzību, bet eh, ko mēs eh, varētu teikt par tiem bēgļiem, kas nāk no citām valstīm un kam būtu labas izredzes eh, saņemt eh, patvērumu statusu Eiropā. Nu, ko ar to mēs darīsim? Jūs runājat arī par pārvietošanu. Trīs valstis līdz šim ir uzņēmušas bēgļus. Uh, Es domāju, ka te mēs nerunājam par Zviedriju, Dāniju, Ungāriju, Slovākiju, Poliju, apvienoto karalistu un Franciju. Nu, nosauciet, kuras valstis tās ir. Treškārt. Mēs dzirdējām, ka jūs runājāt par 72 tūkstošiem cilvēku, kas uh, ir jāuzņem no Turcijas Eiropas Savienībā. Es pat negribu runāt par šo ciparu. Par kādu laika posmu mēs runājam, vai šie 72 tūkstoši ir sadalīti uz mēnesi, gadu vai vispār veselu mūžību? Nu, par ko mēs te runājam? Kādās kategorijās? Uh, Un tālāk runājot par apmācību un izglītību, jūs teicāt, eh, ka vajadzētu būt arī vienādiem kritērijiem attiecībā arī uz patvērumu status piešķiršanu, bet man tagad šķiet, ka tikai uh, uz viens rokas pirkstiem var saskaitīt tās dalību valstis, kas ir gatavas uh, sūtīt uz Grieķiju savus darbiniekus. EASO ir ļoti, ļoti maza aģentūra, tā nevar nemaz daudz cilvēks nosūtīt uz Grieķiju. Es nezinu, vai komisija varētu apmācīt savās rindās kādus darbiniekus, ko nosūtīt uz Grieķiju. Nu, skatoties vien, cik daudz cilvēku ir nepieciešama Vācijā, lai ar to tiktu galā, un tāpat viņi netiek ar visu galā, viņiem ir pārāk liels darba apjoms, viņi pat nevar visus šos cilvēkus reģistrēt. Nu, kā tad mēs varam vēl kaut kur atrast cilvēkus, ko sūtīt uz Grieķiju, lai pātrinātā procedūrā varētu noskaidrot, kurš tad ir bēglis un kurš nav? Un vēl ceturtais jautājums Ir vēl dalība valstis, kas atsakās uzņemt bēgļus, pat tad, kad mēs runājam par mazu apjomu. Vai jūs varētu man pateikt, ko tas nozīmētu Grieķijai, vai vienkārši var teikt, nu, nabag Grieķija, viņiem nepaveicās, nu, tad šie cilvēki vienkārši paliks tur Grieķu salās, nu, varbūt, ka ir kāds cits risinājums tam visam. Paldies! Okay. Thank you. Um... Paldies, turpin priekšsēdētājs. Kolēģi, iespējams, esat ievērojuši mēs nepievērsāmies uh, vīzu liberalizācijas jautājumam, kas bija daļa no šodien apspriežamās plākotnes diskusijām. Man šeit ir kāda problēma ar tulkojumu. Es nezinu, kas tā ir par valodu, kas manā, balsī, manā ausī tagad skan. Nu labi, tad viss kārtībā. Tātad vēlējos minēt, ka vīzu liberalizācija bija di iekļaut diskusijās, lēmums arī ir par to. Varbūt, ja mūsu rīcībā būs laiks, ja mēs būsim gana disciplināti, tad varētu noturēt arī beigās īsti diskusijas par to, tā lai mēs beig beigās būtu pavisam um, labi informēti par šo procesu, jo tā ir daļa no tās saucamās pakotnes vai vienošanās. Vēlējos to tagad uh, minēt, ja gadienā kāds domāt, ka mēs par to vispār nespriedīsim. Tātad ECR grupas vārdā Kirkhopa kungs lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Paldies arī mūsu komisijas runas viram. Es domāju, nav nekāds noslēpums, ka es pats nekad neesmu bijis īpaši gandarīts par šiem priekšlikumiem attiecībā uz šo vienošanos ar Turciju es patiesībā arī pats savas grupas vārdā nāc klājā priekšlikumiem un katrā ziņā arī komisijai nācām klājā ar ierosinājumu, kā tai būtu jārīkojas, lai tā, ja tā iesaistītu šajā vienošanās procesā. Eh, diemžēl tikai daži ieteikumi tika iekļauti, taču vismaz šoreiz es gan izteikšos īsāk nekā iepriekšējais runātājs, vēlēs norādīt uz divām lietām, kurās manā skatījumā uh, ar vien uh, ir pamats bažām par šīs vienošanās īstenošanu. Pirmkārt, es uzskatu, ka ir svarīgi mm, mums spēt panākt, lai visas dalībvalstis atbalstītu šo lietu, ne tikai vārdos, bet praksē, un neesmu pārliecināts par to, ka iesākumā tā vispār ir. Pirmkārt, jānoskaidro pat Turcijas eh, patvērums sistēma, proti, kam ir tiesības un kam nav tiesības uz bēgļa status, kas tam kvalificējas, kam nē. Eh, patvēruma pieprasījuma izmeklēšana, izskatīšana saskanā, saskaņā ar ANO 1951 konvenciju eh, neparēc diskrimināciju valsts piedarības dēļ. Es domāju, ka finansējums uh, kuru Turcija saņems, ir jāsadala atbilstoši un jābūt konkrētam plānam, kādu daļu no šī finansējuma Turcija saņem, saskaņā ar to, ko tā ir izdarījusi vienošanās ietvaros. Citādi mums nav nekāda iespēja izvērtēt Turcijas darbības efektivitāti, es domāju. Eh, Turcijas eh, finansējuma eh, patēriņš ir jāvērtē neatkarīgām iestādēm pēc trim mēnešiem, un es domāju, pilnīgi jāizvērtē arī ietekmes novērtējums pēc sešiem mēnešiem no komisijas puses, atkal sadarbībā ar ANO, lai skatītos, kā šī lieta ietekmē cilvēku tiesības vai atbilstoši tiek ievērot šīs tiesības patvēru meklētājiem. Un tad arī ir jāskatās, vai ir bēgļu integrācijas problēma, programma Turcija, un tā ir jāiekļauj visaptveroši konkrēti plāni tādās jomās kā izglītība un piekļuva darba tirgumu. Manā skatījumā tāpat ir svarīgi izstrādāt detalizētu ceļa karti, kā Turcija jāuzlabo savu drošību, terorismu organizētās noziedzības apkarošana un arī korupcijas apkarošana. Un kā Turcija ir paredzējis <clears throat> īstenot eh, sankcijas pret cilvēku tirgotājiem. Un priekšstādā es uzskatu arī ļoti svarīgi un pat būtiski, lai um, Turcija sniegtu patvērumu meklētāju uh, daktilogrāfiskos datus un lai tie tiktu iekļauti Eurodac sistēmā. Un tad ir jāiestrādā uh, iespēja pārtraukt visu to lietu, un to varētu aktivizēt šo bremzes mehānismu, tad, ja priekšnoteikumi netiek izpildīti. Un jāparedz arī tāda iespēja mums uh, rīkoties atšķirīgi, tad, ja ir bezgalīgi un iespējams pilnīgi nepārvaldāmi uh, cilvēku pārvietošanas uh, apjomi skaidrs, ka mēs varam pārvaldīt tikai zinām skaitu, un es domāju, sagaidot negai bezgalīgus skaitu, un man kolēģu sacītais norāda uz šādu iespējamību, nav realistiski. Un no Eiropas viedokļa pilnīgi nepanākams mērķis. Es augstu vērtēšu komentārus par šiem aspektiem no komisijas pārstāvja puses. Paldies priekšsēdētājs Alde grupas vadā. Nu, izvēle gan nav liela. Nē, nē, nē, nē nu es te ne, mm, nenāk klajā ar kvalitāti, ar paziņojumu par kvalitāti. Mums te tikai viena pārstāv nauda. Es tikai, nu, pat ierados, saka Infelds kundze. Eh, bet jūs vienmēr esat gatavi taču kaut ko sacīt, Infelds kundze, es taču to zinu. Jums gan nav tāds pienākums, bet ir iespēja. Vai vēlaties izteikties, ne? Nu, labi. Paldies. Pārējiem piegoja grupas Ernsts kundze. Ich will natürlich aus meinem Herzen keine. Protams, es negribu tagad uh, mūs padarīt par uh, kaut kādiem briesmoņiem un uh, stāstīt, ka mums liekas šī vienošanās ar Turciju ir gaužām vāja, un es nezinu, vai tur var ievērot arī Ženēvas bēgļu konvencijā teikto, un nav arī paskaidrojumi, kādēļ asīrieši no Irākas kara zonām nu, netiktu šeit ņemti vērā kā bēgļi, jo mm, tur ir eh, jāuzņem citi bēgļi un tā tālāk prioritāri. Un, protams, es gribētu arī labprāt dzirdēt paskaidrojums no padomes un komisijas, vai ir arī kaut kāds nu, juridisks uh, paziņojums, eh, kas varētu uh, nu, pierādīt, ka tas ir saskaņā ar Ženēvas konvenciju. Jāsaka, ka nu, man ir smaga sirds uz visu to skatoties, un man ir arī vairāki jautājumi. Es jūs lūgtu ļoti sirsnīgi un e, nekavējoties, lai jūs atbildētu uz maniem jautājumiem. Pirmām kārtām, saskaņā ar kādiem kritērijiem Turcijā tiek. E, um, konstatēts, nu, kuri sīrieši ir jāsūt uz Eiropu un kuri ir jāsūt atpakaļ. Nu, kur ir šie kritēriji, ar ko ir notikusi vienošanās un ko var pateikt šajā sakarā komisija otrām kārtām? Kas notiek ar atpakaļ nosūtītajiem uh, bēgļiem? Kas notiek, kad šie cilvēki ir uh, Turcijā, kad viņi tiek sūtīti atpakaļ? Uh, Kāda ir šie kritēriji un vai patiešām tiek ievērotas visas starptautiskās tiesības? Uh, Vai vienkārši tas viss tiek atstāts tā Turcijas ziņā? Nākamais jautājums. Trešais, kas notiek ar šiem 72 tūkstošiem un pirmo bēgli, e, uz ko tad vairs neatieksies šī vienošanās? Es lasīju to, un, protams, mēs varam vienmēr lasīt kaut kādas vienošanās, ko ir slēguši citi, un, e, nu, tā tad pēc e, 72 eh, tūkstošiem, tad nākamais vairs netiks ielaists Eiropas Savienībā. Un kā uzskatīsies, nu, tad šai uzņemšanai tiks pielikts punkts. Kas notiks ar pirmo pēc 72 tūkstošiem un tālāk? Uz kādiem pamatiem uh, Grieķija ir grozījusi šo likumu tā, ka konkrētas grupas uh, tiek uzskatītas par aizsargātām Turcijā un citas savukārt nē. Nu, tas sasaucas ar Zīpels kundzes jautājumu. Es labprāt dzirdētu, nu, kā tas viss tiek uh, regulēts un uh, risināts. Un līdz kurām brīdim, līdz kurai dienai Grieķija saņems visu palīdzību, ko ir uh, tā uh, apsolījusi sniegt Eiropas Savienība. Un kā jūs varat garantēt, ka līdzekļi, kas ir paredzēti šiem bēgļiem, nu kaut kādi daži nožēlojami miljārdi eiro tika piešķirt Turcijai, bet kā jūs varat garantēt, ka nauda patiešām nonāk tur? Uh, kur tā ir nepieciešama, vai līdzekļi vai finansējums tiek kontrolēts, vai ir arī kaut kādi pierādījumi, nu, čeki, teiksim, kas Turcijai ir jāuzrāda mums, vai mēs varam saņemt pierādījumus, ka patiešām šie līdzekļi, kas uh, plūst Turcijas virzienā, aizplūst tur, kur tie ir nepieciešami, aizplūst pareizā adresāta virzienā. Un visu beidzot, ja mēs runājam par eh, vīzu liberalizāciju ar Turciju, nu tur bija vēl šādas tādas problēmas. Kas tagad notiek? Un kurā brīdī parlaments, eh, proti mēs, eh, Lībe komitejā, varēsim arī uzzināt kaut ko vairāk? Paldies! Thank you very much. Un... Liels paldies! Makevan kundze attīstības komitejas priekšsēdētāja gribēja būt šeit klāt un vēlējās uzdot jautājumu par darba grafiku nevalstiskām organizācijām. Viņa, diemžēl, nevarēja būt šeit klāt, mm, bet, nu, viņa vēlējās būt šeit klāt un gribēja uzdot šodien. Sargentīnī kundze zaļo vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Iesākumam, nu, nedaudz savādi, ka ir jārunā ar Eiropas komisiju par Turcijas, par vienošanos ar Turciju, kur daudzi būtiski aspekti patiesībā ir starpvaldību pārziņa. Es tiešām gribētu, lai padomu šeit mums skaidrot, kā viņi ir paredzējuši rīkoties tālāk. Tas arī novad pie tāda jautājuma, kur tad patiesībā šeit parādās demokrātiskais pārskats, vai te ir runa tikai par Grieķijas parlamentu, un kāda tad ir mūsu loma? un kādas ir atšķirīgās lomas padomei un komisija. Es arī uzdodu šo jautājumu pamatos uz NRC Nīderlandes uh, uh, laikraksta galveno rakstu. Dinsdag, uh, zeide otrdienas NRC avīzē Mankūra kundze no Frontex teica, ka EASO ir informējis cilvēkus, kas tiek eh, sūtīti uz eh, Turciju par viņu uh, pienākumiem un tiesībām. Un EASO atkal teica, ka tā nav bijis, jo EASO nav tiesību un iespēju šajos jaunajos aizturēšanas centros kaut ko vispār darīt, jo tas ir Grieķijas kompetence. Es vēlētos saprast, kāda ir EASO loma šajās aizturēšanas centros, vai viņi var vispār šos cilvēkus par kaut ko informēt, jo tas nu, kaut kādā veidā sajaukt komisijas un starp valdību pienākums. Onwards on Nu, tagad pievēršos saspīlējumiem Grieķijā. Lūdzu, pastāstiet sīkāk par to faktu, ka šīs nometnes agrāk bija atvērts nometnes un tagad tie ir eh, slēgti. Centru patiesībā pietrūkst pārtikas un uh, bērni un uh, zīdaiņi nesaņem zīdaiņu pārtiku tur un tas norisinās Eiropas Savienībā. Cilvēki tur tiek uh, aizturēti ar nepietiekamu pārtiku. Nu, tas taču ir pilnīgi nepieļaujami. Par tas, ka tur vēl nav skandāls, ir kas neticams. Uh, un tad arī cilvēka atpakaļ spiešanu uz Turciju. Es saprotu, ka komisārs Avramopolis par to runās Ankarā. Un kādi ir šīs diskusijas rezultāti? Un tad pārvietošanas. Uh, skaitļi tagad eh, to par iekšējas pārvietošanas skaitļiem. Tagad tad no Grieķijas un Itālijas šie bēgļi tiek nosūtīti uz Sviedri, bet tad jau nākošais posms ir gaidāms, ka tā tad arī šie pārvietošanas skaitļi tad eh, tiek mainīti attiecībā uz Turciju. Kādi tad, kur tad mūsu šie skaitļi vispār iet, eh, kā ir ar šiem cilvēkiem, kas nonāca Grieķijā pirms 20. marta? Un kā ir ar to faktu, ka pastāvēja vienošanās starp dalībvalstīm nevis vienkārši brīvprātīgi pārvietot cilvēkus, bet obligātā kārtā mm, viņus uzņemt. Un tagad mēs šo obligāto esam mainījuši uz brīvprātīgu, un tad arī attiecībās valstīm ir izmaiņas. Jo ne šī alvairs nedarbojas un elastiskās orgāns nedarbojas. Kad tad šīs nometnes pārvietās par aizturēšanas centriem, un tad arī trūks pārtiks? Izskatās, ka pilsoniskā sabiedrība novērš no mums, un tam faktam jau gan vajadzētu mūs pamodināt. Šī ir pirmā reize, kad parlaments var runāt par vienošanos ar Turciju. Manā skatījumā daudzi no mums ir palikuši neatbildēti jautājumi par praktiskiem risinājumiem, bet arī par juridiskiem aspektiem. Tāpēc būtu ļoti labi, ja komisija tos varētu izskaidrot. Vai arī pavisam atklāt sacīt, ka jūs to nevarat darīt, jo te nav runa par komisiju, bet gan par padomu. The... Lielas paldies, priekšsēdētājs turpina. Runājot par jūs sacīto neapšaubāmi ir trūkums, proti, ka padomu nav mūsu vidū pārstāvēt šodien. Taču ir ātri jāpārskata operatīvie jautājumi. Es zinu, ka deputāts tas interesē, piemēram, aizturēšana, resursu trūkums ir ļoti svarīgi, lai būtu šo procesu pirmā pārskatīšana. Nav nekā šau par to, ka trūkst atbildības mm, visaptroši, tāpēc, ka padomu šeit nav pārstāvāt, bet, nu, svarīgi ir vismaz kaut ko darīt un paskatīties, ko komisija dara. Un, uh, ko, kur tās saskata atbildības jomu. Tagad pāriesim tūlīt pat pie deputātiem, kas vēlas tagad izteikties. Sāksim ar Vozenbergas kundzi atkal. Mrs. Woodenberg. Vozenbergas kundze. Tack, herr ordförande, och eh, tack Tak til reprezentanten fra komisjonen. Bergskundze, paldies eh, komisijas pārstāvim, kas eh, ir mūsu viesi šodien. Es, nu, patiesībā neko īpaši daudz jau neuzzināju, un man ir vairāk jautājumu. Mans pirmais jautājums šāds. Te tiek eh, nu, pretnostatīts viens pret otru. Mums tā kā vajadzētu apmainīt vienu Sīrijas bēgļu, mm, beigas pret citu bēgli. Tātad no Grieķijas uz, aizsūtām viņu uz Turciju, un tad no Turcijas uzņemam Eiropas Savienībā. Un jūs teicāt, ka pirmdien 202 bēgļi tika nosūtīti laivā no Grieķijas uz Turciju, un uh, divi cilvēki viņu vidū bija no Sīrijas, bet 74 Sīrijas bēgļi tad tika nosūtīti uz Eiropas Savienību šajā pašā laikā. Nu tad kāda īsti ir šī vienošanās? cilvēki, kas bija šajās laivās, nu, bija no Pakistānas, no Afganistānas, no Irākas, tikai divi bija no Sīrijas, tad kā tad jūs eh, īstenosiet šo principu viens sīrietis pret eh, citu sīrieti? Un tad es vēl domāju par kvotām. Daudzi cilvēki jums ir uzdevuši jautājumu par šiem 72 tūkstošiem cilvēku kad mēs saņemsim, eh, izpildīsim šo kvotu, vai tad Turcija pārtrauks eh, šo procesu, pārtrauks viņus viņam atpakaļ, un tad būs jauns sarunas ar viņu. Un kas notiks ar dalībvalstīm? Nu, Zviedrija ir pārvērtusies par bēgļu zemi, un mēs lūdzām, lai mums vairāk ne, nesūta, tāpēc ka mēs nevaram tos vairs pārvaldīt. Tātad te nav runa par piespiedu pārvietošanu. Mums jāskatās, cik daudz reāli mēs varam pārvietot. Un tad runāju par finansēm. Kā dalībvalsts par to maksās? Es saprotu, ka Zviedrija maksās vairākus miljonus, bet vai jūs zināt, kādas būs finansējums no dalībvalstīm? Jo, skundz, jā, paldies. Daži no maniem jautājumiem jau tika uzdoti, taču, kad klausos to, kā komisija stāsta šī projekta īstenošana, tad man uh, rodas iespējas, ka mēs te veidojam tādu kā elles mašinēriju un veidojam uh, monstru. Nu, katrā ziņā paraugoties šo režīmu, tādas iespējas rodas. Turklāt šis iespējas ir arī mm, vairākām starptautiskām iestādēm, nevalstiskām organizācijām, mm, dažiem dienestiem. Vēlos jums tad jautājums, kā šo trūkumu novērsti. Tad vēl arī jūs tā cita starpā minējāt, ka paralēli no, tiek iesniegt daudz vairāk bēgļu patvērumu, patvērumu pieprasījumu, to arī minēja Bozenbergs kundze. Kāds ir Grieķijas varas iestāžu iespējas izskatīt šos pieprasījumus un arī izskatīt šīs apelācijas, ņemot vērā to procedūru. To, ko minēja daži kolēģi, ka dažas procedūras visās valstīs netiek skatīts vienā. Tālāk jautājums par eh, šī mehānisma <clears throat> juridisko pamatu. Tas pats eh, attiec arī uz demokrātiskās kontrolas trūkumu. Vēlos, lai jūs pakomentētu arī to, kā padome to redz. Un tad runāja par 3 miljārdiem šo summu. Es gribētu zināt, kādas ir jūsu aplēses, cik vispār varētu izmaksāt e, visas šīs aktivitātes. Un nu, te nav runa tikai par 3 miljārdiem, bet arī par e, finansējumu, kas būs nepieciešams, lai sniegt papildu finansējumu šīm aktivitātēm. Paldies! Paldies, Pinelī kundze, lūdzu. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. ANO augstais bēgļu komisariāts 10. martā veica oficiālu uh, analīzi un saskaņā ar to ir jāievēro konkrētas uh, Uh, konkrēts normas, uh, ņemot vērā bēgļu laišanu Eiropas Savienības dalību valstī. Bet jāsaka, ka dalību valstis nav ievērojušas pilnīgi visas uh, normas, kā pienākas. Un, protams, ļoti rūpīgi un arī godīgi ir jāizskata visi patvēruma status piešķiršanas iesniegumi. Un Saskaņā ar Ženēvas konvenciju visi eh, kara bēgļi ir jāuzņem dalību valstīs. Viņus nedrīkst sūtīt atpakaļ uz kara zonām, no kurām šie cilvēki ir bēguši. Ja kāds, kas eh, ir ieradies dalību valstī, saņem bēgļu statusu, tad arī uzņēmēju valstī ir jāgarantē, ka šis cilvēks tiek aizsargāts saskaņā ar starptautiskajām normām. Jāsaka, ka Turcija pagaidām nav ievērojusi nevienu no šīm garantijām, un tādēļ šis līgums nedrīkst uh, tikt uzskatīts par likumīgu, jo Eiropas Savienības tiesa jau par to ir izteikusies. Uh, 90 Eiropas organizācijas pievienojas manai politiskajai grupai, un mēs uzskatām, ka uh, Turcija nav droša valsts, uh, uz kurien sūtīt šos bēgļus. Un vēl man ir tāds uh, principāls jautājums vai jūs nesat pārāk patmīlīgi uh, runājot par šo vienošanos, ko esat noslēguši? Tad, kad jūs runājat par atpakaļ nosūtīto cilvēku skaitli, nu tad ņemiet vērā, ka simtiem bēgļu uh, tiek uh, dzīti prom no Turcijas uz Sīriju. Uh, Un tie bija tūkstošiem cilvēku pēdējo mēnešu laikā, arī bērni, tai skaitā, kas vieni paši tika atstāti likteņu varā, bez viņu vecākiem vienkārši tika nosūtīti atpakaļ uz Turciju. Un jūs taču pat arī nezināt, kas notiek šajās uzņemšanas nometnēs Grieķijā. Uh, Kolēģi ļoti labi aprakstīja šo situāciju un lūdzu neslēpiet uh, faktus un nestāstiet, ka šī vienošanās ir lieliski, jo tā tāda nebūtu nav. Paldies! Kēlers kundze tagad lūdzu. Paldies, paldies par jūsu prezentāciju un jāsaka, ka ir ļoti daudz neatbildētu jautājumu. Vai jūs varētu precizēt, ko tad Turcija īsti ir darījusi, lai aizsargātu Turcijā bēgļus un Premjerministrs Davatulu teica, ka viņi neratificēs Ženēvas konvenciju ar visiem tās papildus protokoliem, arī tiesības strādāt īstenībā tam arī vajadzēja stāties spēkā. Jūs tāpat minējāt, ka Turcija uh, tiek uzskatīta par drošu valsti konkrētām bēgļu grupām. Nu, kuras grupas tad un kāpēc tam mēs runājam tikai par grupām, jo uh, saskaņā ar procedūrām ir jāveic individuāls izvērtējums. Vai jūs varat teikt, ka uh, šeit kaut kas mainīsies, vai uh, šeit patiešām tiek izskatītas konkrētas patvēru meklētāju grupas un kādas nacionalitātes te tiek ņemts vērā, un ko tad teica ANO bēgļu komisariāts par visu to, un tie bēgļi, kas ierodas pēc 20. marta, uh, Arī šāda atsauce te ir, bet jāsaka, ka ir cilvēki, eh, kuriem nav varbūt Turcijā droša uzturēšanās, nu vai viņi paliks Grieķijā, vai viņi tiks sūtīti uz citām dalību valstīm, un ja runā par pārvietošanu, eh, nu šeit un sadalīšanu, šeit nav nekāda termiņa, jo lēmumā tas nav norādīts. un jūs teicāt, ka situācija aizturēšanas centros jums rada raizes, nu kādēļ eh, un eh, kāda veida ārkārtas palīdzība ir tikusi sniegta, ņemot vērā eh, materiālo palīdzību, cik daudz, vai tie bija granti, kādi citi finanšu instrumenti un kādā veidā tas notiek, un ja varbūt jūs nevarat man atbildēt pārāk precīzi, nu, jūs varat man atbildēt arī rakstiski pēc tam. Un ja mazāk cilvēku ierodas par, e, pa Egejas jūras ceļu, nu, no kurienes tad viņi vēl ierodas, un ja viņi tagad mēģinās nokļūt no Turcijas Itālijā, nu, e, īstenībā šis ceļš ir e, daudz garāks, daudz bīstamāks, nu, un Es nezinu, vai jūs argumenti par to, ka mazāk cilvēku zaudēs dzīvību tādā veidā ir patiešām derīgi. Es gribētu dzirdēt jūsu atbildes un jāsaka, ka nu, mēs esam pieraduši pēdējā laikā vispār nedzirdēt atbildes no komisijas, nu, bet būtu ļoti jauki, ja šodien varbūt uh, jūs varētu izdarīt izņēmumu. Paldies. Radev kungs, lūdzu tagad. Дорогой господин председател, уважаеми колеги, последните Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi! Pēdējo mēnešu laikā mēs esam sapratuši, ka vajag sadarboties nevien ES līmenī. Nē, mums ir jāsadarbojas arī ar kaimiņu valstīm, it sevišķi Turciju. Uh, Nolīgums ar Turciju varbūt nebūs kaut kāda maģiska pānacēja risinājums pilnīgi visam, bet tas noteikti. Uh, samazinās bēgļu skaitu, kas ierodas Eiropā, un tie bēgļi, kas atrodas Eiropā, varēs uh, baudīt starptautisko aizsardzību. Un jāsaka, ja ir tāda migranti, kas ierodas Eiropas Savienībā bez jebkāda pamatojuma, arī likumīgi pamatojuma, uh, varēs apjēgt, ka uh, nu, viņi šeit nevar ierasties neierobežotā daudzumā, un ka viņiem tas būs daudz sarežģītāk. Jāsaka, Bulgārija atrodas īpašā situācijā arī geogrāfiski un Grieķija ir uzņēmusies ļoti lielu slogu, bet arī Bulgārijai vajadzētu tātad labāk strādāt un uh, Gribētu zināt, vai Turcija arī garantēs aizsardzību uz robežas starp Turciju un Bulgāriju. Kā mēs varam garantēt, ka nebūs jaunas tātad migrācijas taciņas caur Bulgāriju? Paldies. Tagad došu jums vārdu un tad arī pārējiem runātājiem. Jā, priekšsēdētāji Es domāju, ja mēs būsim ļoti piesardzīgi un ievērosim visus uh, detaļas, mēs varētu labāk garantēt uh, šo bēgļiešanos Eiropā, nemetot viņus atpakaļ jūrā, bet ja mēs runājam par tiem uh, ierēģiem, kas ierodas Grieķijā, mēs īsti nesaprotam. Uh, Kad tad ieradīsies pie mums šie cilvēki, kas parūpēsies, lai nolīgums patiešām tiktu īstenots, kas tiks galā ar visu šo darbu apjomu? Un, ja runājam par uh, ANO bēgļu augsto komisariātu, uh, Viņi sadarbojas ar NVO, bet jāsaka, ka ir ļoti grūti garantēt uh, palīdzības sniegšanu uz vietas, un cilvēkiem bieži vien nevar sniegt arī medicīnisko palīdzību. Jāsaka, ka mēs atbalstām kaut kādu darījumu, ko paši nesam īstenojuši no savas puses. Vozembergs kundze ļoti pareizi teica, ka visi cilvēki tagad piepilda, be, pieprasa bēgļa statusu, bet mums nav resursu, lai šīs lietas izskatītu. Jūsu rīcībā ir dati. Un cik tad dienas vēl ir palikušas, kamēr šie aizturēšanas uh, centri vienā brīdī, nu, burtiski eksplodēsies gaisā? Mazāk cilvēku ierodas tagad Grieķijā, jā, bet, nu, ir grūti apstrādāt visas uh, iesniegums, pieprasījums un. Uh, Jāsaka, ka šie karstie punkti ir cē, slēgti centri, bet nu, cilvēks joprojām var iesēdināt laiviņā, jo laiviņā jau nav norādīts, cik daudz var uzņemt. Un kā tad jūs šīs problēmas atrisināsiet? Mums īstenībā tās vajadzēja risināt jau daudz ātrāk un reaģēt vajadzēja daudz agrāk. Paldies! Paldies! Es domāju, nu šis ir tāds labs veids, kā pielikt punktu mūsu diskusijām. Uh, Jūs redzējāt, kolēģi ir patiešām noraizējušies, un es lūgtu, pirms jūs sāksiet atbildēt, arī eh, šīs bažas eh, aiznesiet sev līdzi uz komisiju un eh, nododiet tās tālāk. Un jāsaka, ka mēs, protams, negaidām, ka jūs varat atbildēt par visu, bet Jāsaka, ka arī, ja nu viss netiks eh, īstenots pēc iespējas labāk, nu tad eh, tas var novest pie lielas traģēdijas un eh, tāda atmosfēra, tāda gaisotne arī valda šajā zālē. Protams, jūs nevarat izdarīt visu, izsmelt to visu, kas ir savārīts, bet es atvainos, ja biju varbūt pārāk tieši savos izteikumos, bet nu lūdzu dariet visu, kas ir jūsu spēkos un. Mūsu rīcībā arī nav pārāk daudz laika, lai to visu risinātu. Un tagad došu jums vārdu atbildēju uz jautājumiem. Paldies! Nu, un runājot vaļsirdīgi, es jau arī šeit neierados eh, gaidot no jums eh, daudz eh, varbūt tādas sapratnes un simpātiju. Nu, man ir tāds visai. Um, nepateicīgs darbs jāveic, un visos komentāros un jautājumos, kurus es šeit dzirdēju, es, protams, dzirdēju arī starp rindiņām bāžas un raizes, un, protams, man tas ir arī jānodot tālāk uh, attiecīgajiem komisijas dienestiem. Nu, es darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai uh, mēģinātu kaut nedaudz uh, kliedēt šīs bāžas. Nu, protams, ne visu es varēšu paveikt, neesmu burvis, bet strādāsim pēc labākās sirdsapziņas un darīsim to, kas ir iespējams cilvēka spēkos, lai gūtu panākumus un lai gūtu panākumus tādā vīzē, kas būtu pieņemama eh, saskaņā ar Eiropas standartiem. Nu, tas tāds eh, sākotnējs komentārs pirms uh, ķeršos pie jautājuma atbildēšanas, bet patiešām esmu priecīgs, ka varēju arī šodien pie jums ierasties, jo jāsaka, ka trūkst informācijas, un šie baltie informācijas plankumi noteikti ir jāaizpilda. Un jāsaka, ka jūs teicāt, ka, nu, Jūs minējat, ka ļoti liels cilvēku skaits, ka visi tagad lūdz patvērumu, un tagad ir 6386 cilvēki, kas atrodas uz salām, kas ir lūguši patvērumu. Nu, tas ir aptverams skaitlis, bet nu, mēs nedomā, nesakām, ka 95% no visiem šiem cilvēkiem ir lūguši patvērumu. Uh, Un nevar arī pārāk ātri izdarīt secinājumus, nu, neizskatot katru šo uh, patvērumu status piešķiršanas iesniegumu atsevišķi. Un ir cilvēki, nu, kas nepaliks Grieķijā. Un es gribētu teikt, ka ļoti liels šo cilvēku skaits īstenībā tiks atgriezti. Un Protams, katrs gadījums tiks izskatīts individuāli, atsevišķi un netiks mainītas nekādas politiskās nostādnes. Runāsim skaidru valodu. Un, ja mēs runājam par eh, pārmaiņām Turcijā, gribēju teikt, ka Turcijā jau dzīvo daudz uh, sīriešu, kas tur ir uzņemti, un tagad arī likumā ir atrunāts, ka tie sīrieši, kas no Grieķijas tiek nosūtīti uz Turciju, baudīs pagaidu aizsardzības statusu, kas pilnībā atbilst visām starptautiskajām konvencijām. Un tāpat mēs esam teikuši, ka ņemot vērā apusējo atpakaļ uzņemšanas nolīgumu starp Grieķiju un Turciju par ekonomisko, tā saukto ekonomisko migrantu atgriešanu atpakaļ, tie ir cilvēki, kam nav tiesības uz starptautisku aizsardzību, jāsaka, ka Ļoti liela daļa cilvēku, kas ierodas Grieķijā, piedara arī šai kategorijai. Nu, arī viņus mēs turpināsim sūtīt atpakaļ. Tāpat tika uzdots eh, daudz jautājumu par eh, sadalīšanu. Jā. Yeah. Komisija ir uh, nopietni uztvērusi savus pienākumus, un arī dalību valstīm ir jāuzņem savu pienākumu daļa. Mēs runājam par cilvēkiem, kas ieradās pirms 20. mārta, ne jau netika mainīts viņu juridiskais status, bet tie, kas ieradās pēc 20. marta, viņi tiks uh, nosūtīti atpakaļ uz Turciju, ja vien nebūs nu, kaut kādu īpašu apstākļu pierādījumu, uh, ko viņi varētu šeit minēt, uh, lai netiktu sūtīti atpakaļ. Mēs runājam arī par to, vai vai dalība valstis ir eh, piešķīrušas eh, tik daudz līdzekļu, kā tās ir solījušas, un vai varēs tātad ar visu eh, šo situāciju tik galā. Nu, man šķiet kaut kur dzirdēju, tātad, ka apmēram, ja pareizi atceros, tad 66 tūkstošus varētu sadalīt pa dalību valstīm, un uh, es domāju, ka tādā veidā, nu, vienošanās neietekmēs uh, šos uh, sadalīšanas skaitļus, un tātad dalību valsts ir uzņēmušās savus pienākumus. Uh, un vai ir arī kaut kāds alternatīvs iespējams? Jā, ļoti pamatots labs jautājums. Es varu teikt no savas puses, ka neviens risinājums, protams, nav ideāls. Mums Nu, un arī turpināt uh, ierastā veidā, nu, arī tas nebija risinājums visu atstāt, teiksim, likteņu varā. Cilvēki zaudēja dzīvību, nu, domāju, ka neviens uh, šeit no zālē sēdošiem to neuzskatītu par uh, labu risinājumu. Tagad mēs varam runāt par tādu visai labu, uh, balansētu risinājumu. Protams, to joprojām, joprojām būs uh, kritiķi, uh, kas to uh, turpinās nopaļāt, bet vienošanās ir uh, pietiekami laba un vēl tika uzdoti arī citi jautājumi. par kurām grupām mēs te runājam, kuras var uzskatīt par drošībā esošām, bet, nu, individuāli, individuāli viss tiek izvērtēts. Tikai tā mēs varam parūpēties, lai tas būtu likumīgi. Balsts no zāles, diemžēl, bez mikrofona. Tātad jūs individuāli izvērtējat, vaicā priekšsēdētājs. Es jau pats neesmu nevienu šo uh, patvēruma uh, veidlapu redzējis, tas nav mans darbs, bet es varu uh, garantēt, ka individuāli iesniegumi un individuāls veidlaps arī tiks katrā cevišķi izskatīta. Tā tas ir. Tāpat bijāt noraizējušies, kas tad notiks ar citu tautību pārstāvjiem. Mēs arī veiksim tā tad individuāli izvērtējumu, bet varu teikt. ka ekonomiskos migrantus var sūtīt atpakaļ un pēc tā tad lietas izskatīšanas mēs varēsim šos cilvēkus sūtīt atpakaļ. Ja runājam par sīriešiem, nu tad tur, es domāju, mēs paši saprotam, kas notiks. Un diskusijas turpinās, turpinās sarunas, un mēs varam sūtīt cilvēkus atpakaļ tad, ja tas atbilst likumiem. Nu, tāds ir juridiskais pamats. Vai es jau nosūtu tātad gana daudz cilvēkus uz Grieķiju? Viņi uz laiku pieņems darbā vairāk cilvēku un, protams, to jau var nevar izdarīt tā vienā acu mirklī. Un dalību valstis vēlas eh, tātad sūtīt ekspertus eh, uz Grieķiju palīgā, bet, nu, tas prasīs kādu mm, laika brīdi. Mārtiņ, vai es drīkstu uzdot jautājumu, saka priekšsēdētājs? Nu jā, jūs te runājat par acu mirklī. Tik runāts arī par apmācību, par darbinieku apmācību, bet nu, mēs nerunājam tikai par Eiropas Savienību, ir taču ļoti daudz ekspertu. Ir noteikti arī daudz brīvprātīgo, kas labprāt dotos uz turieni, lai paši arī izskatītu šīs veidlapas. Mēs par to esam runājuši gan grupu sēdēs, gan citās sēdēs. Nu, jāsaka, ka uh, tas ir, tā ir viena no galvenajām problēmām, par ko šeit tiek runāts. Un e, cilvēkus apmācīt prasa laiku, bet ir šādi apmācīti e, eksperti. Un ja mēs te runājam par cilvēkiem, kas ir aizturēšanas centros, te jau būs arī piemēram, citi nu, ierēģi, eksperti, kas var ierasties un kas var palīdzēt šajos centros un reģistrēt. Un ja mēs runājam par um, to, kas notiek, un ja te ir 30 cilvēki, nu, tas ir, tā ir ārkārtīgi liela organizatoriska problēma. Es atvainojos. Es negribu jūs aizvainot, bet kur tad slēpjas eh, šī problēmas būtība un kādiem šiem cilvēkiem ir jābūt un kādām kvalifikācijām viņiem ir jābūt un kurā brīdī tad mēs varēsim šīs operatīvās problēmas eh, atrisināt. Nu, ar tik eh, nelielu darbinieku čupiņu jūs nevarat izskatīt katru iesniegumu atsevišķi. Jā, jā, var paskaidrot saka Vervei kungs. Nu, apmācības neprasa daudz laiku, nu, nav jāsāk šeit viss pie baltas lapas. Uh, ar pilnīgi neparedzējušiem cilvēkiem, bet šonedēļ jau pirmā grupa, nu, tika apmācīta uh, pusotras dienas laikā, nu, nav tā, ka mēs viņus gadiem tur tagad mācīsim un drillēsim, un katrs uh, tad katrs, kas ir strādājis līdzīgos apstākļos, kas kaut ko tādu jau dzīvē ir darījis, saprot, nu, ka cilvēka iespējām arī ir savas robežas, ko mēs varam izdarīt un cik uh, ilgu laiku tas prasa. Protams, Pēc tam šiem cilvēkiem ir jākļūst nu, par sistēmas sastāvdaļu, lai viss darbotos, lai viss ritentiņi darbotos, kā tas ir nepieciešams. Un mēs, protams, mēģinām to izdarīt pēc iespējas ātrāk, bet nu, tas prasīs laiku. Domāju, ka tas ir pietiekami atbildīgi un Tikai tad, ja visi organizatoriskie rītentiņu mehānismi būs savās vietās un pareiz griezīsies, nu tikai tad arī šī sistēma darbosies. Trīs kolēģi runāja par šo operatīvo darbu. Vai viņi var vēl nedaudz papildināt? Jums nav nekas iebilstams, bet ļoti, ļoti īsi, ja? Lūdzu. Ernstas kundze, Gijomas kundze un Zīpels kundze, bet lūdzu lakoniski. Jā, Ernsts kundze, jā, Es vienmēr līdz šim esmu uzskatījusi komisiju par partneri, ar ko var runāt atklāt valodu. Nu jā, mums ir bijušas saziņas grūtības, bet vienmēr esam varējuši runāt viens ar otru atklāti. Mēs lūdzām jums konkrēts atbildes uz konkrētiem jautājumiem. Jūs no tiem septiņiem jautājumiem, kurus es uzdevu, neesat atbildējis pilnīgi nevienu. Es, protams, eh, saprotu, ka jūs nevarat atbildēt uz pilnīgi visiem jautājumiem, bet nu, tas ir nepieņemam, tas ir vienkārši skandalos, man ir jāsaka tas atklāti. Mēs te neesam kaut kāds amatieru teātris, kas ir atnākuši te pajokoties. Mēs esam parlaments, kam ir savas tiesības. Nu, beidzot, tas jums ir skaidrs. Paldies! Vervei kungam vēl ir uh, atbildēm, uh, nu tā tad laika pietiekami. Mēs varēsim uzdot vēl papildus jautājumus par procedūru Gijomas kundze. Es nezinu, vai jūs varat man atbildēt, taču, kad jūs runājat par šo Uh, personāla skaita 30, 32 cilvēki, kas uh, tiks apmācīti pusotras dienas laikā. Kas ir šie cilvēki? Vai, ir kaut, vai tās ir kaut kādas am, aizsardzības amatpersonas no citām dalībvalstīm? Nu, kas viņi īsti ir? Un, uh, vai jūs skatījumā ar pusotru dienu pietiek, lai viņus izglītotu attiecībā uz šīm individuālām intervijām? Kas viņi īsti ir? Un tad vēlreiz Sipels kundze par visam īsi. Un tad es eh, tur lūkšu eh, atbildēt komisiju. Paldies, priekšsēdētājs. Vēlos eh, atgriezties pie jautājuma, kas Turcijā saņem aizsardzību. Jūs teicāt sīrieši. Un tad vēl ir ekonomiskie migranti. Ja neskaita to, ka ekonomiskie bēgļi, bēgļi, es vispār nelietoju tādu jēdzienu, jo tie ir cilvēki, kas bēg no nabadzības, bet uh, mēs jau sūtam arī Irākas kurdus, eh, sep, eh, vēl afgāņus, un viņi nesaņem nekādu patvērumu Turcijā, cik man zināms, un es jautājums vēlreiz, kā tas iet kopā ar Eiropas Savienības tiesībām, ka mēs sūtam uh, cilvēkus atpakaļ uz valsti, kur tie neseņem drošu statusu. Um, un mans iespējas, un tā nav jūsu atbildība, bet uh, komisija un dalība valstis ir nonākuši pie uh, vienošanās, kas ir stipri apšaubām, bet pat skatoties pozitīvi uz to, mans iespējas ir tāds, ka priekšnosacījumi nemaz nav radīti, lai to varētu praktiski īstenot. Tas ir vienkārši katastrofa. Un vēl viens jautājums par uh, vīzu režīma atvieglojumiem. Es ceru, ka tie standarti, kas ir paredzē, paredzēti e, kā izpildāmi, lai varētu atvieglot režīmu, tiešām arī tiks īstenoti, ka mēs to uzstāsim. Paldies un e, atvainojos par šo pārtraukumu atbildēs, bet lūdzu turpiniet. Tātad, kas ir šie EASO um, e, speciālisti? tie ir cilvēki, kas apstrādā šādas lietas, izskata lietas. Apmācība nav uh, vērsta uz to, lai iemācītos apstrādāt uh, pieteikumus, bet ir jābūt konsekvencei lēmumu pieņemšanā. Gala lēmums jāpieņem saskaņā ar Grieķijas likumdošanu, tas jādara Grieķijas amatpersonam. Šie cilvēki sagatavo lēmumus lai varētu kapacitāti stiprināt, bet e, gala lēmums, protams, paliek Grieķijai. Par pārējiem komentāriem, nu, tur es varu sacīt e, to, ko esmu jau sacījis iepriekš. Izvērtēt sistēmas legalitāti var tikai tad, kad ir e, redzēti pieņemtie lēmumi. Un esmu teicis jau teicis daudz kārt, ka tas, šie lēmumi balstīsies uz individuālu izvērtēšanu. Es varbūt eh, turpināt ar atbildēm uz pārējiem jautājumiem. Labi, es eh, pieņemu zināšanai attiecībā uz to, ko jūs sacījāt par bažām, par citām nacionalitātēm.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 Jā, es pieņemu uz zināšanai to, ko jūs sacījāt savos komentāros um, attiecībā uz to, ko jūs ierosināt darīt, lai nodrošinātu uzraudzību pār tērētajiem līdzekļiem, šo finansējumu. Bet par šo jautājumu vēlos sacīt sekojošo, ka Tā kā mēs runājam par to, ka liela daļa no šiem līdzekļiem ir kopienas līdzekļi, tad tur spēkā ir visas parastās procedūras ar visu parasto uzraudzību. Tālāk bija jautājumi par to, kāda kritērija tiks izmantoti bēgļu pārvietošanai lielākoties tas balstīsies uz ANO kritērijiem, eh, kas notiks, eh, ja tiks sasniegts 72 tūkstoši eh, šī robeža. Tātad šobrīd ir šāda vienošanās, un nu, es nevaru spekulēt par to, kas notiks pēc Eh, šiem 72 tūkstošiem, tad, kad tas tiks sasniegts, un tas nav uh, manā ziņā, tas nev, es neesmu pilnvarots lemt par šādiem jautājumiem. Tālāk bija jautājumi par to, kā Grieķija ir mainījusi savu likumdošanu. Tas, ko es centos paskaidrot, ir tas, ka Grieķija savā likumdošanā ir iekļāvusi kritērijus kas ļauj noteikt, vai kāda trešā valsts var tikt uzskatīta par drošu, kā droša trešā valsts vai kā droša pirmā patvēruma valsts. Un, ja tas tiek konstatēts, tad uh, pieteikums uh, patvērumam cilvēkam, kas nāk no šādas valsts, tiek noraidīts. Un tad būtu iespēja pārsūdzēt to tur termiņu savu. Es neesmu jurists, bet no nu, tā es saprotu, uh, galvenais, uh, kas ir grozīts, ir balstīts tieši uz šo principu. Par nevalstiskajām organizācijām, kas ir pārtraukuši savu darbu. Es ceru, ka jūs saprotat, ka man ir ļoti grūti izteikt savus komentārus par šo jautājumu. Katra nevalstiskā organizācija NVO pieņem uh, savus lēmumus šajā ziņā. Man tas ir jāciena. Ir daži NVO, kuriem statūtos ir rakstīts, ka viņi nevar strādāt slēgtos centros, piemēram, nu man tad ir jāakceptē šādu lēmumu. Tas, ko mēs varam darīt un ko mēs arī esam darījuši, ir eh, strādājuši ar situāciju, kas rodas pēc šādiem lēmumiem. Mēs esam snieguši ārkārtas palīdzību, bija jautājums par apjomu. Runa ir par 30 miljoniem, ja nekļūdos. Eh, tīrīšanas pakalpojumiem, ēdināšanas pakalpojumiem, pamatmedicīnas palīdzības sniegšanai. Cik man zināms, tas viss darbojas, bet es neko necenšos slēpt šajā ziņā. Situācija šajos slēgtajos centros nav ideāla, un galvenokārt tādēļ, ka tie ir pārpildīti, un pie šī jautājuma mums ir jāturpina strādāt. To mēs esam arī apņēmušies darīt. Es, protams, priecātos, ja nevalstiskās organizācijas būtu gatavas atgriezties uh, Dažas no tām tiešām to arī dara, tā es to redzu. Bija jautājums par to, cik liels finansējums būs pieejams. Ehm, Neskaroties uz to naudu, kas ir Turcijai piešķirt. Mēs esam veikuši aprēķins, ka mums ir pieejama aptuveni 270 miljoni nākamajiem sešiem mēnešiem, eh, lai varētu to īstenot no Grieķijas puses. Varbūt eh, likšu punktu šeit. Es atvainojos eh, par tiem jautājumiem, uz kuriem neatbildēju, bet eh, lai atstāšu to priekšsēdētāju ziņā, kā viņš izlēms uz to reaģēt. Priekšsēdētājs, paldies par šīm atbildēm. Kolēģi, man godīgi sakot, ir grūti izdarīt kopsavilkumu. Pirmkārt, mēs vēlamies, lai jūs, Vervien kungs, atgrieztos vēlreiz pie mums. Uh, un ziņotu par operatīvajiem jautājumiem. Es ceru, ka jūs to darīsiet. Nu, šī ir bijusi grūta darba sadaļa, bet nu, tā tam laikam jābūt, jo šī ir viena no lielākajām krīzēm, ar ko Eiropas Savienība saskarās. Deputāti šeit ir labi informēti par to, kas notiek valstī uz vietas, un e, bažas e, ir visām politiskajām grupām, gan par operatīvajiem jautājumiem, gan tiesiskajiem un cilvēktiesību jautājumiem Un e, šīs bažas neaprobežojas ar to, ka runa būtu par kādu politisko grupu. Sargentīnī kundze runāja par starpvaldību risinājumu un padomas lomu. Nu, godīgi sakot, es neesmu redzējis tādu variantu, kur operatīvie aspekti varētu sagraut e, šādas sistēmas nedēļu laikā un e, tam būtu tik liels humanitāras un cilvēktiesību joms sekas. Es ceru, ka jūs varēsiet eh, nodot tālāk tās bažas, ko jūs dzirdējat šodien. Lūdzu, turpiniet ar mums kontaktēties attiecībā uz to, kā šī situācija attīstas, un eh, mēs jūs vēlētos uzklausīt vēlreiz. Es varbūt saprotu, ka jūs nebūsiet sajūsmā par to, ka eh, jums ir jānāk šeit atkal, un paldies kolēģiem par disciplinētību šodien. Paldies arī jums! Colleagues, we have votes at 10.45, so just... Balsošana 10.45, lūdzu neiet nekur projām, lūdzu pagaidiet tepat, lai varam sākt 10.45 balsot. No, no, I, I don't. We need to, we need to be able to... Colleagues, the votes are about to begin. Kolēģi, tulīt sāksim balsošanu, bet izskatās, ka jūs neesat gatavi sākt. Lūdzu, ieņemiet vietas. Colleagues, it's all electronic. So... Tāda balsošana ir elektroniska, tāpēc sagatavojot savas balsošanas kartītes, ja kādam tāda nav, lūdzu norādiet to, dariet man to zinām. It, we'll... tad mēs eh, rīkosimies, lai ņemtu to vērā. Vai visi ir apsēdušies? Koracas bildu kundzei ir šeit eh, eh, Zviedru studentu grupa ieradusies vizītē. Esat sveicināti šeit. Okay, is everyone ready? Vai visi ir gatavi? Tātad, kolēģi. Sākam ar pirmo punktu. Direktīvas par eh, cilvēku tirzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību īstenošanu dzimumu līdztiesības aspektā. Malin Bjorka eh, ir referente. Vai referenti vēlas izteikties, vai ķeramies uzreiz pie balsošanas? Ķeramies uzreiz klāt pie balsošanas. Labi. Sākam ar 33. grozījumu. Sākam balsot. The vote is Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. 37. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 39. grozījums. Pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 40. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 4. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 42. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 43. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss, sākam balsot. Kolēģis atvainojos, uh, pauzīt uz brīdi. Tātad piektais kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 40. 51. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 53. grozījums. Sākam balsot. Jā, 53. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 54. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 55. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 58. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 59. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 60. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 61. pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Dzirdu atšķirīgas instrukcijas, ko lai dara. Beidzam balsot pieņemts. 64. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 65. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 66. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 67. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 68. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 69. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais kompromiss. Sa pir pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastā kompromisa otrā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 77. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 78. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 80. grozījums, pirmā daļa, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais kompromiss. Pirmā daļa. Sākam balsot. Septītais kompromiss. Pirmā daļa. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītā kompromisa otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 84. grozījums, pirmā daļa. Sākam balsot. Atvainojos, saka priekšsēdētājs. Nebalsojam par 84. pirms tam ir 8. kompromiss vēl. 8. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad 84. grozījums, pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 84. otrā daļa. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 87. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 89. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 90. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 91. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Devi 92. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 92. otrā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 93. groz. Nē, tas atkarīja. 9. kompromiss. Sākam balsot. 9. kompromiss. Beidzam balsot pieņemts. 94. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 95. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 97. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 98. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 99. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Simtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 101. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 102. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 103. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 104. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 105. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 107. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 108. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 110. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 112. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 113. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 115. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 115. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs 116. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Varbūt blokā varam balsot par šiem. Varbūt balsojam blokā līdz septītajam. Tātad līdz septītajam grozījumam ieskaitot blokā. Tātad no trešā līdz septītajam sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 15. Sākam balsot. No, nu, ne, beidzot balsot, noraidīts. 17. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 19. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 20. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 22. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss, pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā kompromisa otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad balsojam par tekstu kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 31 par, 1 pret. Apsveicam referenti. colleagues, we move straight to the next. Sēdi, pāriesim tūlīt pat pie mm, nākamā balsošanas saraksta. Publiski piekļuva dokumentiem, reglamenta 116. pānta, 7. punkts, 2014. un 2015. gadā. Mūsu referenta ir Laura Ferrāna. Laura, vai vēlaties izteikties, vai tūlīt pat ķersimies klāt balsošanai? Paldies priekšsēdētāji. Vēlos pateikties visiem ānu referentiem par eh, viņu vērtīgo ieguldījumu, gatavojot šo ziņojumu. Un es ceru, ka mēs varēsim to pieņemt. Šis ziņojums apstiprina to, ka Eiropas Savienība vēlas nodrošināt caurskatāmību, savu pilsoņu līdzdalību un ir paredzēta arī vienkāršot piekļuvu Eiropas Savienības dokumentiem pilsoņiem. Un līdz ar to pilsoņi var darboties, piedalīties eh, visos likumdošanas procesos. Paldies visiem ēnu referentiem un ceru, ka balsojums būs veiksmīgs. Paldies! Tad sāksim tūlīt par, ar pirmo kompromisu. Sākam balsot! Beidzam balsot! apstiprināts, pieņems. Otrais kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. 15. Grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 14. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 16. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 18. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 19. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. 22. grozījums. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Vai visi nobalsojuši pārjautā priekšsēdētājs? Es atvainojos, eh, iekārtas eh, lēni darbojas atpieņemts. 22. grozījums otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais Kompromiss pirmā daļa. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss grozījums pirmā daļa. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Pieņems. Otrā daļa. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Pieņems. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. Sastais kompromiss sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Pieņems. 33. grozījums sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Reject. Norādīts. 37. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 39. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 41. grozījums. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 42. grozījums. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 43. grozījums. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais kompromiss grozījums. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Septiņa A kompromiss. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Pieņems. 49. grozījums. Sākam balsot. Close. Beidzam balsot. Pieņemts. 52. grozījums. Sākam balsot. Close. Beidzam balsot. Noraidīts. 53. grozījums. Sākam balsot. closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 56. grozījums. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 55. grozījums. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 50. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Astotais kompromiss grozījums. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 60. grozījums. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 63. grozījums. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 62. grozījums. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot pieņems. 65. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Pieņems. 71. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Carried amendment. Pieņemts. 73. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais bis, jeb devītais A kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 76. 78. grozījums. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 79. grozījums. Sākam balsot. 74. So 80. Okay. So colleagues, we shouldn't have voted. Kolēģi, mums patiesībā nevajadzētu balsot par 79. Groz, 9. grozījumu, to mēs atceļam, tā bija kļūda. Tad jābalso par 80. grozījumu. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 81. grozījums. Sākam balsot. Close. Beidzam balsot. Pieņemts. 83. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 82. grozījums. Sākam balsot. Close. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais kompromiss grozījums. Sākam balsot. Close. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. kompromiss grozījums. Pirmā daļa. Sākam balsot. Close. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 90. grozījums. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 91. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 92. grozījums. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 93. grozījums. Sākam balsot. 93. 93. Sākam balsot. Close. Beidzam balsot. Pieņemts. 94. grozījums. Sākam balsot. Close. Beidzam balsot. Pieņemts. 95. Sākam balsot close. Beidzam balsot. Pieņems. 96. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Carried. Pieņemts. 97. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 98. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. Karš turiet <laughs> savu roku pie vietas, tur, kur vajag. 99. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Simtais grozījums. Sākam balsot. Pirmā daļa. Simtais grozījums. Pirmā daļa. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Simtā grozījuma otrā daļa. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 101. grozījums pirmā daļa. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Pieņems. Otrā daļa. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 102. grozījums. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Rejected. Noraidīts. 103. grozījums. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 104. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 106. grozījums. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 107. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 108. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 109. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 110. grozījums. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 111. Sākam balsot. Close. Beidzam balsot. Pieņems. 112. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Pieņems. 113. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums pie apsvērumiem. Sākam balsot. Close. Beidzam balsot. Otrais un astotais grozījums ir vienādi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. Vai mēs varam par visiem kopām balsot no 3. līdz 7. Tātad no 3. līdz 7. grozījumam par ievilkumiem sākam balsot. Ak tā, nē, ne, nevaram tā rīkoties. Labi, es atvainojos, vienkārši biju pārāk optimisti noskaņots. Trešais grozījums sākam balsot. Is... Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Piektais grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. Tagad tad mēs balsosim par jūri atzinumu. Jūri viens. Sākam balsot. Mēs balsojam par jūri viens, ja? Ak tā, mēs to nedarām. Jau tā priekšsēdētājs. On each one. On the three, on the four of them. Okay. So, colleagues, we... Tātad, turpin priekšsēdētājs kolēģi, balsosim par četriem jūri punktiem. Pirmais punkts jūri viens. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Jūs zināt, par ko jūs balsot? Pieņems. Trešais punkts, jūri. Sākam balsot. The vote is. Beidzam balsot. Pieņems. Astotais punkts, jūri. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. 13. punkts jūri sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Arī tas ir pieņemts. Nu, tad galīgais balsojums, personālais balsojums, sākam balsot. And that is adopted by... Pieņemts. 45 balsis par, viena pret. Apsveicam referenti. Last vote before you go. Pēdējais balsojums, pirms jūs mm, no tā atbrīvoju. Colleagues, let's just get down to it. It's all Tātad, kolēģi, parlamenta rezolūcija par 11. februāru 2015. gadā klajā nākošo ASV senāta ziņojumu par CIP spīdzināšanas metodēm. Es pats esmu uh, referents, tātad 33. grozījums, sākam balsot elektroniski. Okay. The vote is closed. Beidzam balsot noraidīts. 33. Eh, 34. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 35. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot tagad. Pieņemts. 36. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 38. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 39. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 40. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 41. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 42. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 43. divās daļās. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pirmā daļa noraidīta. Četrdesmit sastais grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 47, 48, 49, visu kopā sākam balsot. Beidzam balsot pieņemti. 50. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 51. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 52. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 53. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 57, 58, 59. Identiski sākam balsot. Beidzam balsot pieņemti. 60. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 61, 62, 63 identiski sākam balsot. Pieņemti. Un balsojums ir beidzies. 64. sākam balsot. Pieņemti. Beidzam. Noraidīti. 65. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 66. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 67, 68, 69 identiski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemti. 70. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 71. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 72. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 74. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 75. pirmā daļa, sākam balsot. Atvainojos. Tikai par otro jābalso, saka priekšsēdētājs. 75. grozījuma otrā daļa, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīta. 76. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 77. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 78. Sākam balsot. Et 81. divās daļās pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. 81. otrā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 82. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 83. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 84. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 85. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 86. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ievilkumi un apsvērumi. Pirmais grūzījums. Kas sākam balsot? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais un piektais identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemti. Sastais, sākam balsot. Kolēģi, sastais ir pieņemts. Septītais līdz vienpadsmitais, ja jūs varat uh, man piekrist, tad varam balsot par visiem kopā. Ja jums tas ir paprātām, sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemti. 12, 13 identiski sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījumi arī pieņemti. 14. sākam balsot. Beidzam balsot. 15. sākam, tas bija pieņemts, tātad 14. pieņemts, 15. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 16. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. As 21. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 23. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 24, 25, 26. Nē, 24. atsevišķi atvainojas priekšādātājs. Uh, Jā, jā, nu pieņēma vēlmu par esošo. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 25, 26 identiski sākam balsot par abiem kopā. Beidzam balsot. Noraidīti. 20, 29. Sākam balsot. 29 vispārējais, jā? Ja? Nē, tomēr 27. Atvainojos, saka priekšsēdētājs. 27. sākam balsot. Beidzam balsot. 27. ir pieņemts. 29. vai 28. tagad? 29. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 30. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 31. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad par visu grozīto tekstu sākam balsot. Žalī kundze, es gribēju tikai precizēt. Lūdzu, pasakiet vēlreiz, vai 77. bija pieņemts vai noraidīts? 77. jā. Par 13. pānta svītrošanu. Pieņemts. Pieņemts. Viss kārtībā? Vai es pārāk ātri e, jums liku balsot? 13. pāns, 77. E, grozījums, tātad mēs nobalsījām par 13. pāns svītrošanu, ja? Visiem skaidrs? Nu, varbūt e, tad, kad mēs balsojam, es neteicu, ka tas ir par svītrošanu, bet es vienkārši pateicu grozījums, ja? Viss kārtībā, visiem viss ir skaidrs. Vai viss ir skaidrs? Ja tas ietekmētu jūsu balsojumu par visu rezolūciju kopumā, tad, protams, tas ir uh, svarīgi. Labi, tagad par visu grozīto tekstu vēlreiz sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam tagad. Pieņemts. 27 par, 22 pret, viens kolēģis atturējās. Paldies, kolēģi! Tagad esam beiguši balsojumu. Kolēģi, nekavējoties ķersimies pie nākamā darba kārtības punkta. Ja jūs dosieties ārā no zāles, lūdzu, dariet to pietiekam klusi. Nākamais darba kārtības punkts. Yeah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 carry on. Dārgie kolēģi, var... two important items. Dārgie kolēģi, mums ir da, vēl arī ļoti divi svarīgi darba kārtības punkti apspriežam, tādēļ netraucējiet darba gaitu. 11. darba kārtības punkts pagaidu pasākums starptautiskās aizsardzības jomā Zviedrijas labā saskaņā padomas lēmuma 9. pantu un padomas lēmumu 2015 šķērsvītra 16.01 9. pantu, ar kuriem nosaka pagaidu pasākumu startautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā. It's a consideration of a draft report Skā Kellere ir referenta, mēs izskatīsim ziņojuma uzmetumu un ir arī jāvēl, jāizvēlas, kad uh, ir jāizniedz visi grozījumi. 15. decembrī pagājušajā gadā Eiropas komisija uh, nāca klajā ar priekšlikumu par pagaidu sacelšanu uh, pārvietošanas mehānismām Zviedrijā saskaņā ar uh, attiecīgiem lēmumiem. Saskaņā ar 9. pantu šajos lēmumos dalība valsts var atteikties no piedalīšanās Uh, sadalas mehānisma uh, izmantošanā, ja šajā valstī ir bijis liels pieplūdums no trešo valstu uh, pilsoņu puses. Skākēlē ir mūsu referente, un pēc tam, kad viņi būs uzstājusies, būs arī kolēģiem iespēja uzstāties ar jautājumiem un komentāriem. Kolēģi, tagad došu vārdu Skākēlērei. Lūdzu. Kolēģi. Skā, pirms jūs sākat uzstāties, lūdzu, tie, kas vēl dodas ārā no zāles, dariet to bez liekt rokšņa. Paldies, paldies. Sākumā gribēju pateikties ēnu referentiem par sadarbību ļoti konstruktīvā un draudzīgā gaisotnē. Kā jau jūs teicāt, priekšsēdētāji kungs, mēs pie šī ziņojuma esam strādājuši, jo Sumi, eh, Zviedrija 5. novembrī ir komisijai nosūtījusi divas vēstules lūdzot Eh, piedalīties sadalas schēmā, bet 8. Eh, decembrī tika nosūtīta cita vēstule, eh, kurā ehm, Zviedrija lūdza to izņemt no šī mehānisma. Tā tad ir divas prasības - piedalīties mehānismā un nepiedalīties mehānismā. Pagājušajā gadā tika izveidota sadalas schēma, mums kā parlamentam bija jāpiedalās tikai konsultāciju procedūrā un, lai nebūtu šeit nekāds aplinkus runāšanas, atkā atkāpe, ko Zviedrija lūdz piemērot, attiecas uz 15. decembra lēmumu, un mēs šeit runājam par 120 tūkstošiem bēgļu, nevis 160 tūkstošiem, 160 tūkstoši tika izveidot no divām grupām, no 40 tūkstošiem un 20 tūkstošiem. Mēs te nerunājam par 120 tūkstošiem. nedaudz eh, papildus informācijas. Austrija arī lūdza pagaidām uh, izstāties no šī sadalas mehānisma, bet eh, parlaments netiks konsultēts par Austriju, tikai par Zviedriju. Nu, šķiet, tur uh, viss tā tad paliks uh, saskaņā ar iepriekšējo procedūru. Citas dalība valstis šādas prasības nav vēl iesniegušas, jo bija noteikts arī termiņš, kas izteicēja 26. decembrī 2015. gadā. Un līdz šī gada septembrim var gan pieteikties uh, kļūt par uh, sadals mehānismu dalībnieku. Un ņemot vērā šo te informāciju, komisija izstrādāja priekšlikumu, kā tad tik galā ar Zviedru prasību. Komisija piedāvā uh, uz vienu gadu attiecībā uz Zviedriju piemērot šo atkāpi, bet līdz ar to Zviedrija arī nevarēs uh, pieņemt bēgļus, tātad ne, nepiedalīs šajā sadalas mehānismā. Uh, tāda ir komisijas priekšlikums un uh, padome to atbalsta ar lielu balsu vairākumu un padome turpinās. Labi, viss. Bet mums joprojām ir jāsniedz atzinums un Mēs kā parlaments varam komisijas priekšlikumu vai nu pieņemt, vai noraidīt. Mums ir tikai divas iespējas. Zviedrija vienmēr ir bijis tāds labs uh, piemērs patvēruma meklētāju uzņemšanas josmā, jomā, un viņi ir eh, daudz vairāk bēgļu jau uzņēmuši. Uh, Eh, nekā citas valstis, tad, kad sīrieši pie viņiem ieradās, viņi uzņēma Sīrijas pilsoņus, eh, kam atļāva palikt savā teritorijā un nepiemēroja tā tad arī Dublinas konvencija vienmēr atplastām rokām šos cilvēkus uzņēma, runājot arī par eh, tā tad mazgadīgajiem bez pavadoņiem. Es pati arī biju Zviedrijā, paskatījos, kā šī procedūra uzņem un domāju, ka daudzi varētu Zviedriju ņemt par piemēru. Mēs esam dzirdējuši arī sūdzības no citām dalību valstīm, ka viņu patvērumu meklēšanu sistēmas, ka viņu kapacitātes ir izsmeltas, nu, un bija Tā, ja, piemēram, jūs esat līdz šim raduši uzņemt ļoti, ļoti maz šo cilvēku, tad, protams, šīs sistēmas vienā brīdī, nu, kļūst ļoti nospriekotas, un Zviedrijā sistēma bija pietiekami plaša, tādēļ viņi varēja uzņemt pietiekami daudz bēgļu, 163 tūkstošus, ja nemaldos, pagājuši gadu viņi uzņēma Mēs, kā kopīgi ar ēnu referentiem, 16. martā tikāmies tieši pirms ziņojuma nodošanas, drukāšanai, un tad vēlreiz bija tikšanās kopīgi arī ar Zviedru ekspertiem. Šonedēļ tikāmies ar Zviedrijas pašvaldību darbiniekiem un patvēruma meklēšanas biroja uh, locekļiem. Tāpat es domāju, ka tas ir ļoti labi, ka mēs varējām ar šiem cilvēkiem tikties, labāk arī apzinot uh, tās grūtības, ar ko sastapās Zviedrija. Ko es teiktu? To es esmu piedāvājis arī šajā ziņojumā, proti nepiekrist komisijas priekšlikumam par viena gada izņēmumu, protams, nestoties uz milzu pūlēm, Eh, un milzu problēmām, ar ko sastopas Zviedrija, ņemot vērā, ka bēgļi turpina nākt Eiropas virzienā, es domāju, tomēr būtu ļoti labi, ja Zviedrija varētu uzņemt eh, vēl cilvēkus no šiem 120 tūkstošiem. Jā, Zviedrija bija atstāta eh, tāda visai vientulīga, daudzas dalību valstis neņēma pretī bēgļus, neizrādīja tikpat lielu solidaritātes pakāpi. Uh, citām, nu jā, nu tad, kad viņi būs jau uzņēmuši pietiekami daudz, viņi varēs varbūt šo mehānismu tik plaši nepiemērot, bet ņemot vērā, ka mehānisms jau ir pieņemts, es domāju, ka viņi var to turpināt izmantot un arī varbūt tas būs pamudinājums citām valstīm sekot viņu piemēram. Ņemot vērā 120 tūkstošus Tas ir liels skaitlis, un Zviedrija lūdza 567 eh, eh, no Itālijas pārdalīt bēgļus, 567 no Itālijas un no Grieķijas 1830. Divu gadu laikā. Un nestoties to, ka Grieķijā jau tā, eh, Zviedrijā jau tāpat ir darba pilnas rokas Jāsaka, ka viņu izcilie dienesti varēs uzņemt šos cilvēkus no Grieķijas un Itālijas, un es esmu tikusies ar eh, šo dienestu darbiniekiem. Es domāju, ka viņi dara lielisku darbu. Nu, arī 20 tūkstoši ir mazs skaitlis, un šie vispār ir tādi simboliski. Maza saujiņa un solidaritātes mehānisms. Uh, ir patiešām domāts visiem un nevajadzētu te nekādas izņēmumus ievērot. Nu, protams, eh, žēl, ka mēs varējām tikai par Zviedriju paust savu atzinumu, ne par Austriju, bet nu tā nu tas ir un kolēģi, jā, sadala ir domāta visiem. Tik un tā mēs runājam par ļoti mazu cilvēku skaitu un tas ir tikai uh, pirmais solis. Un domāju, ka visiem ir jāievēro solidaritātes mehānisms un nedrīkstētu nekādas atkāpes šeit piedāvāt. Un e, komisija jau ir pierā, piedāvājusi jaunas sadalas schēmas e, grozījumus un attiecībā uz Ungāriju. Ungārijai vajadzēja piedalīties schēmā. Viņa teica, nē, mēs negribam. Līdz ar to komisija piedāvās šīs vietas izmantot citādāk Eh, izmantojot tās šajā brīvprātīgajā pārvietošanas schēmā un domā, ka varētu piedāvāt arī studentiem eh, studēt Eiropas Savienībā, izsniegt arī darba atļaujas, un jāsaka, ka tagad šīs vietas, kas sākumā tika piedāvātas Ungārijai, tiks izmantotas pilnīgi citiem mērķiem, bet mums ir jāpasaka skaidri un gaiši, mēs vēlamies šo sadalas schēmu, un e, mums tas prasīja daudz darba, tas bija sarežģīti, bija ārkārtas procedūras, steidzamības procedūras, bet mēs vēlamies attiecībā uz šiem jautājumiem koplēmumu procedūru, un mēs nevēlamies, lai šīs pārdomas pārdales mehānisms tagad tiktu, nu, pilnīgi sašķobīts un sašķidrināts. Nē, tam ir jābūt robustam, eh, stabilam. Visām dalību valstīm ir jāuzņem bēgļi, mēs nerunājam par milzīgiem skaitļiem, un tā tad visiem ir jāpadara sava darba daļa. Tas ir viss, ko es gribēju teikt, gribēju pateikties arī ēnu referentiem, un domāju, ka mēs varam iesaistīties auglīgās diskusijās. Paldies! Dārgie kolēģi, Nu, ir vēl arī Kirkhopa kunga jautājums darba kārtībā, tas arī ir ļoti svarīgs, un līdz 12.30 mums darbs ir jābeidz lūdzu, kad eh, lūksiet vārdu, paturiet to prātā. Jā, šis ir ļoti jūtīgs jautājums. Mums arī ir jāuzklausa visi ēnu referenti. Jā, nu, referente arī ļoti labi ilustrēja savu nostāju. Mums tomēr jāuzklausa arī pārējie. Lūdzu, formulējiet to, kas jums ir sakāms ļoti kodolīgi. Tagad ETP uh, ēnu uh, referente Kraca Bildkundze. Viņa ir gatava. Jā, man. Az, uh... Paldies, priekšsēdētāji. Kās, kā Kellera sacīja, Zviedrija atstāta viena pati. Man vajadzēs uh, uh, zinām laiku, lai izteiktos, jo izdarītie secinājumi, ko referenti ir izdarījis, ir nepieņemami. Man bail, ka šādi argumenti novedīs situācijā, ka Zviedrija, tāpat kā jebkur cita dalība valsts Eiropas Savienībā, kas saskārusies ar neproporcionālu spiedienu, tai būtu jāsaņem solidārs atbalsts. Dažās valstīs ir hotspots, centri, bēgļu atbalsta fondi, humanitārā palīdzība, ERMS eh, projekti, Frontex, dažādi instrumenti, kas ir Eiropas Savienības līdzi, eh, kas ir Eiropas Savienībai, lai varētu atbalstīt to. Un es jums varu pateikt skaitļus Zviedrijai. 7333 bērni un 61 tūkstots eh, nepilngadīgo personu bez. Uh, pavadītājiem. Ar to saskaras eh, Zviedrijā, kas ir vairāk nekā jebkur citur eh, Eiropas Savienībā. Kāpēc es sāku tieši ar eh, nepilngadīgām personām? Es uzskatu, ka dalību valstīm ir jāsaprot, ka Zviedrija izturas pret bērniem saskaņā ar augstākajiem Eiropas Savienības standartiem patvērumu jomām. Bet bērniem arī ir nepieciešama daudz vairāk resursi, lai pret viņiem varētu izturēties ar cieņu. Zviedrija saņēma tātad 143 tūkstošu eh, neizskatītu lietu, viesnīcās nav vietas, 60 miljārdu Zviedrijas eh, kronu, kas ir vairāk nekā valsts aizsardzības budžets, ir iztērēts. Eh, Personāla skaits dubultots. 60 pus, pašvaldības, vairāk kā puses no viss saka valdībai, ka viņi saka, ka vairs nevar izpildīt likumdošanas prasības. 160 tūkstoši cilvēki ir ieradušies eh, šī gada februārī. Eh, novembrī eh, Zviedrija uzņēma 11 tūkstoši cilvēku nedēļā. Zviedrija pirmās uzņemšanas valsts, jo daudz cilvēku ierodas Zviedrijā nereģistrēti. Uh, Līdz ar to Zviedrijai ir nepieciešams uh, ieguldīt resursus, lai varētu integrēt skolā, darba tirgu, bet arī kā pirmās valsts resursus, lai reģistrētu, noņemtu pirkstu nospiedumus un uh, izpildītu visus uh, eh, noteikumus saskaņā ar patvērumu tiesību aktiem. Es nesaprotu, kāpēc jebkurš cits pasākums dalību valstu atbalstam, kur uh, Eh, tiek automātiski pieņemta komisija eh, attiecībā uz bēgļu eh, punktu jautājumu izmantošanu. Mēs tikko dzirdējām no referents par Austriju. Tā pirmā valsts, kas uzņem Eritrejas bēgļus no Itālijas uz Zviedriju, tur bija komisārs klāt un fotografijas, tātad valsts, kas visvairāk iegūt bēgļu fondā, Eh, Sīrijas fondā, 70,64 no bēgļu fonda līdzekļiem saņem finansējumu no Zviedrijas, piedaloties eh, Frontex, UNAFOMED un citur. Un tagad Zviedrijai jūs sakat, tā kā jūs esat bijuši vislabākie, mēs jūs sodam. Solidaritāte ir visiem citiem izņemot jūs, jo jūs esat labi, tad jums nekāda palīdzība nepienākās. Uh, Vai tad tādā veidā solidaritāte strādā, darbojas Eiropas Savienībā? Ja tās valstis, kas nav darījuši neko, lai izveidot, izveidot kapacitāti, nodarbinātu vairāk cilvēkus, izveidotu funkcionējošu migrācijas plūsmu un īstenotu likumus, viņi saņem atbalstu. Vai tas ir norma, normāli, kā Kellers kundze? Manuprāt, tas ir skandalozi. Uh, Tas ir apkaunojoši cilvēkiem Zviedrijā, kas brīvprātīgi ir e, dzelzceļa stacijās un citur palīdzējuši, gādājot ūdeni un citu, un tā ziņa ir tāda, iet jūs ellē. Un priekšsarētāji, ka Kellers kundze jāatceras, ka viņi pārstāv zaļos. Pašēdējā valdība Zviedrijā ir zaļi sarkanā. Uh, Viņi prasa šo viena gada atlikšanu. Mēs nerunājam par bēgļu neuzņemšanu vai robežu slēgšanu. 700 bēgļu katru dienu ierodas Zviedrijā. Ir runa par viena gada atlikšanu. Mēs eh, sakam, ka mēs vēlamies turpināt uzņemt bēgļus, turpināt uh, uzpild, um, izpildīt standarts, bet lūdzu nenosādiet mums situācijā, ka mēs nevaram pabarot šos bēgļu bērnus un izvietot viņus skolās. Mums vajag papildus laiku, lai mēs varētu pāriet no ārkārtas režīma iestādēs uz vismaz daudz maz normālu darbu, lai varētu izpildīt uh, juridiskās noteiktības standarts. Tas nav pieņemam. Ir uh, jānoraida Skā Kelleres ziņojums un jāatbalsta komisija. Okay, um on behalf of. Nu, referentu uzklausīsim beigās. Viņi varēs prezentēt savu nostāju. Tālāk sociāldemokrātu. Posts eh, kundzes vietā Anna Heda. Nē, Zipels kundze. Labi. Jā, paldies priekšsēdētāji. Migrācija vienmēr zināmā mērā ir emocionāls debatas, bet es vēlētos tomēr sagaidīt mazāk emocionāls šīs debats, jo tā kā priekšsētājs sacīja, šis ir ļoti sensitīvs jautājums. Zināmā mērā es varu saprast un atbalstīt Skā Kellers ideju par to, ka situācija Zviedrijā, tāda kā tā ir šodien, protams, ar visiem izaicinājumiem nevar tikt salīdzināta ar situāciju Grieķijā. Un mums nevajadzētu aizmirst, ka pašreizējā Grieķijas valdība nav atbildīga par visiem faktiem, eh, kas ir noticis Grieķijā līdz šim. Tā kā šajā ziņā es varu saprast, ka varbūt šis eh, komisijas lēmums uh, nebūtu atbalstāms. Bet no otras puses es piekrītu tam, ka pēdējos gados Zviedrija, salīdzinot ar savā, savu valsts iedzīvotāju skaitu, ir uzņēmusi lielāko daļu bēgļu salīdzinot ar citām dalību valstīm, un viņi ir joprojām gatavi turpināt uzņemt bēgļus. Un vienīgais, ko viņi prasa, ir viens gads, lai varētu uh, Eh, uzlabot eh, organizēšanu, lai spētu tikt galā ar bēgļu plūsmu. No šī viedokļa es piekristu, ka mums būtu jāatbalsta komisijas ideja, bet es netaisos vainot Grieķiju. Es teikšu, kāpēc ir tā, ka dažas dalībvalstas absolūti nevēlas izrādīt nekādu solidaritāti. Tās nevēlas uzņemt migrantus, uh, Tās nevēlas sūtīt personālu uz Grieķiju, tās nevēlas maksāt eh, naudu trešajām valstīm, Eiropas aģentūrām, lai atbalstītu valstis kā Grieķija un citas, tā kā dažas mūsu dalību valstis absolūti visos iespējamos veidos izstājas no migrācijas jomas un, atbalst, un patvērumu meklētāju atbalsta. Un visbeidzot, ja mēs sakam, kādu ziņu mēs sūtam, pieņemot vienu vai otru lēmumu, mums jābūt ļoti piesardzīgiem komunikācijā. Mums ir jānoskaidro, kas ir nepieciešams atbalstam, un tas jādara ļoti prātīgi, pārbaudot visus argumentus un tad pieņemot lēmumu, kas cerams novedīs pie tā, ka papildus tam mēs varam nākotnē nodrošināt labāku situāciju Eiropā, lai nebūtu tā, ka tikai Zviedrija uzņem lielu daļu eh, bēgļus, bet Malta, Vācija un visas dalību valstis piekrīt uzņemt daļu patvērumu meklētāju un bēgļu, aprūpēt tos, ne tikai būvēt robežus un atstāt uh, visus bēgļus ārpus Eiropas robežām. Paldies! Kolēģi, e, es saprotu, ka šis jautājums ir svarīgs ne tikai Zviedrijai, bet mums ir uh, ekris punkts e, no Kirhopkunga, kurš nebūs klāt pēcpusdien. Es būšu spiests ierobežot šo uzstāšanos sarakstu Bjorkas kundze, Vinbergs kundze, kas arī ir ēna referente, un ECR e, referents e, Žedovska kungs un Holmajers kundze. Es zinu, ka tas nav godīgi, bet lūdzu ievērojiet disciplīnu. E, nē, es nevaru pieņemt papildus runātājs, jo tad Kirkhop kungu ziņojumam nebūs laika. Jums jāpieturas pie vienas maksimums divām minūtēm. Un lūdzu runāt par pagaidu pārvietošanas mehānisma būtību, nevis uh, plaši par Zviedrijas lomu bēgļu krīzē. Lūdzu par pašu lietas būtību. Malina Bjorka, lūdzu. Maksimums divas minūtes. Paldies! No GNGL uh, e, puses var teikt, ka atbalstam referenti, kā zviedrieti, es zinu visu, kas ir izdarīts. Šeit klāt ir Eh, cilvēki, kas paši ir strādājuši eh, brīvprātīgi dzelzceļa stācijās. Viņus neapkauna tas, ka Zviedrija netiek eh, iekļauta šai solidaritātes atbalstā, bet viņus apkauno tas, ka viņiem nepievienojas citi solidaritātes sistēmā. Ne jau par šo situāciju. Tas ir nepieņemami izmantot cilvēks, kas brīvprātīgi strādā dzelzceļa stacijā, kā argumentu šajās debatēs. No otras puses, Zviedrija ir uzņēmusies lielo atbildību, un es domāju, ka visi klātsošie to atzīst. Bet Zviedrijas labklājības sistēma nav eh, ne tuvu sabrukumam. Mēs esam redzējuši lielu solidaritāti un lielu profesionalitāti, un tā mēs arī turpināsim strādāt Zviedrijā. Uh, Zviedrijas uzņemšanas kapacitāti atbalsta AMIF. Mēs dzirdējām 3 par 35 miljoniem, kas tiek piešķirt AMIF. Un, ja ir trūkumi mūsu labklājības eh, sistēma Zviedrijā, tā ir mūsu pašu vaina, un mēs cenšamies ar to tikt galā. Mums bija nodokļu atvieglojumi bagātajiem, uh, iepriekšējās valdības ietvaros eh, tika arī eh, privatizēti eh, daudz šie centri, un tieši tas apdraud cilvēkus, ne jau bēgļi. Es nevaru pieņemt to, ka kāds šeit izmanto arguments, ka bēgļu uzņemšana ir sots. Šāda veida izteikumi Ehm, nāk par labu tiem spēkiem parlamentā, kuriem es pat negribētu ļaut izteikties. Jā, jautājums ir sensitīvs, ir runā, eh, jārunāja par to, kādu Zviedriju mēs vēlamies veidot, kādu Eiropu mēs vēlamies veidot. Zviedrijas eh, valdība vēlas izdarīt spiedienu uz citām dalībvalstīm, lai tās arī pildītu savus pienākumus. Jā, tas ir eh, svarīgi, bet tas nav pareizākais veids. Dublina ir jāizstāj, eh, pārvietošanai ir jādarbojas, bet, lai tas varētu notikt, Zviedrijai ir jāparāda, ka mēs pilnībā atbalstam šo sistēmu. Mēs neizvēlamies izstāties. Es ļoti atvainojos, ka esmu spiests e, ierobežot izteikšanās laiku par ļoti sensitīvo jautājumu, tīpaši tie, kas paši no Zviedrijas, bet lūdzu e, pieturieties pie vienas minūtes. Šeit runa par vienu no pretterorismu failiem, kas mums vēl jāskata, un tas nav godīgi pret pārējiem kolēģiem. Tālāk. Žiedovska kungs. EKR grupas vārdā lūdzu viena, divas minūtes. Vārgie kolēģi, pavisam īsi, jo mm, tu, jūs priekšsētāda kungs to prasījāt. Manā skatījumā mums vajadzētu pieņemt labvēlīgu lēmumu. Lēmumu, kas atbalsta Zviedrijas valdības lūgumu, jo Zviedrija lūdz pagaidu atlikšanu. Te nav runa par, vis, par atteikšanos no pārvietošanas sistēmas, sistēma, bet pagaidu pauzi. Es domāju, ka Zviedrijai ir pamats nāklājā ar šādu lūgumu. Ir arī jāatzīst visi centieni, ko Zviedrija ir īstenojusi, lai uzņemtu bēgļus. Ir jāatzīst Zviedrijas izcilība šai jomā, un manā skatījumā ir vienkārši jāuzticas padomēji un tās lēmumam. Es domāju, mums drīzāk būtu jāturas no dogmatiskas nostājas. Neaizmirsīsim, ka Zviedrijas valdība ar vienu veids ievērojams centienus, lai uzņemtu bēgļus. Tātad es aicinu Kelleris kundzi kļūt uh, elastīgākai un tolerantākai. Paldies. Mēs vēl neesam no liberāļiem dzirdējuši. Diprē kungs vai varētu minūtes laikā liberāļu pozīciju mums uh, prezentēt? No. Uh, Pavisam atpriekšsēdētā kungs, es neesmu ēnu referents, tomēr runāšu savas grupas vārdā. Vispirms vēlos sacīt. Uh, ka mēs eh, ie, cienām visus zviedrus un to, kā viņi ir uzņēmuši bēgļus. Viņi ir darījuši vairāk nekā viņiem oficiāli bija jādara. Tātad viņi tie, kas uh, eh, ar vien ir vislabākie šai ziņā, uh, pieprasa viena gada pauzi, tad es nezinu, kāds būtu mūsu pārākums, ka mēs viņiem vēlētos to liekt. Tātad te mēs neievērojam, nesaprotam referentes argumentāciju šajā ziņā. Un tīri personīgi vēlos sacīt, ka mēs nedrīkstam uh, sodīt tos, kas uh, labi dara savu darbu. Paldies, ka paziņo savu nostāju un ievērojot laiku Anna Hed un atvainojos, ka ievēru ierobežu jūsu laiku. Jā, paldies. Es nepiekrītu Skā Kellerei. Es uzskatu, ka izņēmumu attiecinoši Zviedriju svarīgi divi iemesli dēļ. Ja mums parlamentā liekas, ka mums ir eh, nepieciešama kopīga Eiropas patvērums sistēma ar godīgu sadales sistēmu, tad valstī, kur ir uzņēmums vislielāko atbildību un uzņēmums lielāko uh, skaitu bēgļu, viņiem varētu tomēr tiktu uz īsu laiku atvēlēt arī kādu atvieglojumu Un tas ir svarīgi arī robežu kontrolas jomā un Schengens zonas nākotnes aspektā. Kritums pēdējo mēnešu laikā ir vairāk saistīts ar tiem ierobežojumiem, kas ir ar identitātes kontroli saistīt uz robežiem. Un es personiski uzskatu, ka šāda Zviedrijas valdības rīcība ir nosodāma. Un būtu nepareizi, ja parlaments iebilstu pret robežu kontrolas atjaunošanu, bet eh, tāpat laikā neļaut eh, pie, Zviedrijai pielietot eh, šīs atkāpes. Mēs prasam īstenot pasākumus taisnīgākam bēgļu sadalījumam ja mēs sakam nē šādai atkāpēji, tad tas tikai būs solis uz Schengen zonas sabrukumu tālāk. Es vēlējos tikai precizēt ar Kirkopkungu. Mēs e, varbūt nevaram atvēlēt pienācīgo laiku, jo e, es lūkšu nākamos divus runātājus e, pa minūtē, vai jūs varat pieņemt šādu risinājumu, ja citreiz skatīsim jūs. No, nu, labi, dosim eh, tālāk pa vienai minūtē Vimbergas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, eh, Vācijas deputāts no kreisajiem nosaka, kāda būs noteikuma Zviedrija uzņemot bēgļus, kas tas tāds vispār ir. Viss te runā, ka Zviedrija lieliski veic savu darbu šai ziņā, ka tas ir paraugs, un Zviedrija zina. Varbūt tad eh, deputātei no Vācijas labāk būtu jāzina, kas notiek. 166 tūkstoši cilvēki ir uzņemts Zviedrijā, un tas izraisa hausu. Mēs redzam, kas notiek ar Zviedru veselības sistēmu. Uh, izglītības sistēma no, ir eh, ziemas vidū nometnes uzņemšanai izveidots, policijas centru pārvērst par uzņemšanas centriem. Bezcerībā klistūrs cilvēku pa ielām. Un tad jūs noteiksiet, cik daudz uh, cilvēku tiks uzņemti. Un vai mēs uzņemt, vai mums būs pauze vai nē. Tas ir vienkārši skandāls. Zviedrija pati to noteiks. Lielas paldies un Holmēžas kundze, lūdzu. Jā, pavisam īsi es vēlējos uh, savai kolēģei uh, Koracai Bilt izteikt atbalstu godātās kā Kēlere eh, un Bjorskundze. Uh, tad, kad Zviedrija uz vienu gadu lūdz atlikt šos normu pieminēšanu, mēs tad neesam šādai valstī, kas tik daudz ir darījusi, pat minimālāko atbalstu neesam gatavi sniegt jo runā tomēr ir par eh, kapacitātes stiprināšanu, ko Zviedrija taisās veikt. Mums taču ir saprātīgi jārīkojas eh, pret dalību valstīm, un tad, kad valsts ir tik daudz veikusi un nāk ar šādu lūgumu, mums taču vajadzētu vienkārši viņu atbalstīt viņus, nevis sākt eh, morāli viņ, viņus pamācīt. Es tomēr aicinu referenti vēlreiz pārdomāt savu nostāju. Okay, look. Labi, priekšsēdētājs. Nu, situācija ir tāda. Ja es tagad jūs aicināšu izteikties kā kundze, tad patiesībā jūs beig beigās būsiet spiest atbildēt uz visiem komentāru, kas šeit izskanēja. Bet patiesībā ir pavisam skaidrs nostājas dažādajām mm, grupām. Nu, daudz maz skaidrs nostājas, ja ne? Tātad mums ir grozījuma iesniegšanas termiņš Varbūt jūs varētu pieskarties procedurālam jautājumam noslēgumā, tad eh, to vēl var darīt. Skā, kundze. Jā, nepārprotam, mums ir atšķirīgi viedokļi, tas ir pilnīgi normāli, mēs te parlamentā strādājam, ir atšķirīgi viedokļi, esam priecīgi par to, ka vienojamies par to, ka mums vajadzīga vairāk solidaritāte, mēs augstvērtējam Zviedrijas lomu, tikai secinājumi ir dažādi. Es arī biju semināru par ES e kompetenci. Uh, Es gribu sacīt, ka es nepārstāvu vienu vai citu valdību Eiropas Savienībā. Eiropas parlamenta deputāti dara visu, kas ir viņu spēkos, visu Eiropas Savienības pilsoņu interesēs, bet, protams, ka mums ir at, at, atšķirīgs pieejas un secinājumi par to našām, par procedurālām procedūrām vēlos uzsvērt, ka kolēģi jums ir jānāk lēr ar grozījumiem pret uh, šajā ziņojumu, taču balsošana pret šo ziņojumu nebūs risinājums priekšstādā. Jā, mums vienkārši ir jābeidz šīs diskusijas. 14. aprīlis ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Man tiešām nepatīk, ka šī tik jutīgs, uh, jutīgā brīdī ir uh, šīs diskusijas jāpārtrauc, taču, lai cik emocionāli būtu argumenti, ir pavisam eh, skaidrs politisks nostājs par komisijas m, mm, viedokli. Tātad mm, grozījumos jūs varat tās atainot. Tātad arī referents skaidrs zina, kāda būs ēnu referenti, un tie, kas te nebija klāt, mm, būs aizstāti. Tātad tagad mēs varam pāriet man liekas, mums tomēr ir jāvirsās tālāk. Tātad nākošais darba kārtības punkts - informācijas apmaiņa par trešo valstu valsts piedarīgiem un Eiropas sodāmības reģistru informācijas sistēmu ECRIS. Došu vārdu Kirkopu kungam. Te ir jautājums runa par to, ka 16. martā komisija ierosināja priekšlikuma grozījuma e-kris, tur ir paredzēta atvieglota informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm par uh, krimināliem uh, Eh, sodiem trešās valsts, eh, pils, valsts piedarīgiem. Došu vārdu referentam un tad arī runāsim par virzumiesniegšanas termiņu. Lūdzu, Kirkop kungs, vārds jums. Kolēģi, ja dodaties prom no šīs tāpas, lūdzu, dariet to klusu. Kirkop kungs, vārds jums. Paldies priekšstādātāji. Mani ievadvārdi par spīti visam troksnim, ka šeit vēl telpā būs pavisam īsi. Un tomēr Varbūt eh, tas ir arī mūsu šodienas darba kārtības beiga punkts, un savā ziņā tas ir kā papildinājums, un tomēr tas ir ļoti svarīgs. Jo manā skatījumā mēs visi šeit varam būt viensprāts par to, ka informācijas apmaiņa no tiesības argo, no tiesu iestādēm par Eiropas sūtājumības reģistru ir pamats sadarbībai šajomā šie pasākumi nodrošina uzticēšanos pārobežu sadarbībai un, protams, Schengens zonā. Tāpēc manā ziņojumā ir pilnīgi atbalstīti komisijas mērķi un komisijas priekšlikuma arī atbalsts šis ziņojums. Esmu tikai dažas izmaiņas ievies vai papildinājums, kur manā skatījumā tie bijuši nepieciešami. Kā jau sacīs sākotnējās debatēs, kas nesen notika, manā skatījumā ir svarīgi paplašināt uh, iespēju veikt uh, vēstures pārbaudī, tātad īpaši tiem, kas strādā ar bērniem un neaizsargātām sabiedrības grupām. Tas attiec arī uz izglītības un veselības aprūpas darbiniekiem. Manā skatījumā es uzskatu, ka jebkāda informācija par iepriekšēju sodāmību trešā, trešā pars, trešo valstu valsts piedarīgiem, kas ir eh, šī informācija iegūst uz eh, divpusējām attiecībām, ir jāizplat tālāk visām dalībvalstīm. Un tad arī runa par datu aizsardzības noteikumiem, tiesībām uz godīgu tiesu un tiesības uz pilnīgu pārskatīšanu, paraugoties uz statistiku, cik daudz bija pieprasījumi uh, iepriekšējās vēstures uh, pieredzes pārbaudē. Uh, un cik daudz informācija notikusi informācijas apmaiņas starp dalībvalstīm. Manā skatījumā priekšstādā efektīvs pārskatīšanas process ir nepieciešams veiksmīgai īstenošanai. Un vēl vēlos atgādināt deputātiem, ka Šis pasākums jau ir spēkā un operatīvs. Mēs tikai vēlamies paplašināt aptvērumu uz trešās valsts, valsts, trešo valstu valsts piedara. Tas ir loģiski nepieciešams šis sistēmas paplašinājums. Tātad mums šeit nevajag izdomāt riteni no jauna. Un es ceru, ka šis process būs pamatīgs, bet ātrs, lai novērst jau kāds trūkums, kas, protams, tiek izmantots no noziedznieku puses, cik vien viņi to var. Un noslēgumā priekšstādē kungs Ekris protams, kā jau es sacīju, apliecina to, ka Eiropas pārobežu sadarbības starp uh, tiesību iznāšanas iestādēm mums jau palīdz apkarojot noziedzību un terorismu. Un uh, labums no tā ir visām Eiropas Savienības dalību valstīm nodrošināt, sniedzot lielāku drošību mūsu pilsoņiem, lai arī kur viņi būtu. Tas, protams, um, paredz nedaudz mainīšos situāciju, un tas paredz, ka nākotnē entuziastiski iesaistīsies visas dalībvalstis, tā skaitā arī manu valsts apvienoto karalisti. Runa par, tālāk, par iestādes šīs sistēmas tālāk attīstību. Es uh, tiešām iesaku šo ziņojumu un esmu gatavs uzklausīt citus, tā skaitā arī. Mm, izskatīšu grozījumus. Grozījumu sākotnēs iesniegšanas termiņš ir 15. aprīlis, 2012. Paldies priekšsēdētē. I think it was the 18th of April, just for the record. Uh, 18. aprīlis. Tagad tāds būs grozījuma iesniegšanas termiņš. Manā skatījumā tas būs 18. priekšsēdētājs. Lies, paldies, Kirkhop kungs. Tad tūlīt pat pāriem pie ānu referentiem. Anna Head, SND, Un Anna Head, sociāldemokrāta vārdā. Paldies, priekšstādātāji. Es augstu vērtēju vair, vairākumu Kirkopu kungu piedāvāto grozījumu. Es domāju, ka mēs varēsim panākt vienošanos manā grupā. Taču viens svarīgs jautājums attiecas uz informācijas pieprasījumu meklēt darbu. Un es domāju, mums ir jāpanāk, lai cilvēki, kas ir eh, sodīti par seksuāliem noziegumiem, nevarētu strādāt dažos jutīgos darbos tādos kā, piemēram, veselības aprūpē un mm, arī tad, kad viņi pārbrauc dzīvo, dzīvot un strādāt citā dalībvalstī. Runājot par 15. grozījumu, kas attiecas uz apsūdzībām trešo valstu valsts piedarīgiem. Manā skatījumā šeit ir uh, tāda saržģīta situācija. Kurš atbildīgs par to, lai pārbaudītu, vai situācija vai informācija pareizi? Dalība valstī ir pienākums pārbaudīt, vai informācija par trešās valsts, valsts piedarīgo ir pareizi. Es tā saprotu, ka tā dalībvalsts, kurā šis cilvēks ir apsūdzēts, pārbaudītu šīs informācijas pareizību. Un tad ir zināms problēmas ar tiesisko noteiktību komisijas priekšlikumā, jo netiek sniegta informācija, uh, piemēram, te varētu iekļaut vecākus, es par to tad iesniegšu grozījumu, un manā skatījumā pirkstenu nospiedumi ir jāņem tikai ārkārtīgi svarīgos gadījumos, lai noteiktu personas identitāti. Paldies, Čakikungs, ETP vārds, uh, partijas vārdā. Paldies! Pateicos Kirkopa kungam par viņu lielisku paveikto darbu. Man ir trīs komentāri no mans puses. Es augstu vērtēju priekšlikumu, kad pamatoties uz divpusējām attiecībām, kāda dalībvalstī ir informācija par kādu cilvēku nu, trešās valsts val, uh, sodāmību, tad šī informācija tiek eh, nosūtīta arī citām dalībvalstīm. Četš, es uzdod jautājumu Timotijam, kāpēc šo sistēmu nevarētu paplašināt, kur trešo valstu valsts piedarīgie, kuriem nav Eiropas Savienības dalībās un uh, kuri kā turisti vai uh, migranti tomēr ir pastrādājuši noziegumu, par viņiem taču arī jābūt atbilstošai informācijai šajā ziņā. Es piekrītu komisijas direktīvas priekšlikumam ir jāpaplašina pirkstu nospiedumu ņemšanas noteikums, jo tas ir ļoti efektīvs identificēšanas veids. Komisija vēlas izveidot decentralizētu sistēmu. Šī sistēma būtu tad efektīvāk nekā pašreizējā sistēma, taču manā skatījumā centralizēta sistēma varētu būt vēl efektīvāk, kaut arī tā izmaksātu vairāk kā to norāda Eiropas komisija. Manā skatījumā šajā jomā nav jāekonomizē. Decentralizētā, eh, centralizētā sistēma būtu tāda, no kuras labu varētu kļūt 28 dalībvalsts, un tur būtu vērtīgāk datā tur ne. Paldies, Fernanda Lopes Aņilāra, kungs lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Nu, jau laika ir pavisam maz. Es neesmu ēnu referents sociālistu vārda. Mana kolēģa Anna Heidža. Tā ir, es vienkārši gribēju paust savu interesi, savu atbalstu šim ziņojumam. Un esmu gandrīz par to, ka referents ir uh, Timotejs Kirhops iz, uh, apmainīties ar informāciju par sodāmas reģistratiem, par to es kā Spānijas valdības tieslietu ministrs no 2004. līdz 2008. gadam var sacīt, ka šī institīva ir saistīta ar starpvaldību lietu. Šos datus var nosūtīt elektroniskā veidā automatizēti. Uh, šis, šī sistēma, kas attiektos uz pārobežu jautājumiem, jutīgos jautājumos kā noziedzība, krim, uh, seksuālie noziegumi vai noziegumi pret fizisko uh, cilvēku integritāti, pret jebkādu vardarbību pret bērniem. Arī Itālija un Vācija ir pievienojušās grupai. Šai uh, grupai vēl līdz Lisabonas līguma pieņemšanai. Un Eiropas parlaments tika uzskatīts e, par likumdevēju arī kriminālas sodāmības lietās. Un ir jārīkojas, lai aizsargātu īpaši neaizsargātās personas no iespējamiem noziedzniekiem. Es ceru, ka varēšu sniegt savu ieguldījumu, pateicoties sasaldējumu ēnu referentei konstruktīvā veidā. Sofija Feld, paldies priekšstādēju, es izteikšu pēc misiju, man ir pēc minūtes citā ēkas galā jāvada sanāksme. Es visā visumā piekrītu referentu priekšlikumiem manā skatījumā. Ir e, vēl sīkāk jāpapēd mm, dažas detaļas, kurš, e, kā būs ar tiem ES pilsoņiem, kam ir dubultā pilsonība un ar ne ES pilsoņiem. Es iestājos par priekšlikumu centralizētāju datu bāzē. Mm, tā paturam prātām to, ko mēs redzējām nesenā pagātnē par in, informācijas apmaiņas trūkumu ne tikai terorismu gadījumā. Te es arī skatos par uh, uz priekšlikumiem par anonizē, anonimizēšanas vietā konkrēti saukšanu vārdā, jāskatās, kā tas saskana ar datu aizsardzības prasībām. Kas tad bija mans pēdējais komentārs, saka Infels kundze? Nu, labi. Nu, var sakot, ir dažas detaļas, kas vēl sīkāk jāpapētī. Jo visumā es atbalstu ar referentu piedāvāto virsību. Paldies, saka priekšsēdētājs. Jens Albrechts e, zaļo pārstāvis ēnu referents. Paldies, visnotaļ varu atbalstīt, piebalsot vispārējam atbalstam referentam. Proti, ka anonimizēšana tiek aizstāta ar pseidonimizēšanu, tas manā skatījumā ir svarīgi, būtiski izmaiņa. Vēl vēlos uzsvērt, ka mums ir jānodrošina, ka tas notiek katrā gadījumā. Jāskatās arī uz to, lai datu kategorijas tiktu uzglabātas nacionāla līmenī attiecībā uz ES pilsoņiem un trešo valstu valsts piedarīgiem. Tur nav jānošķir viena no otriem. Un runājot par pirkšnospiedumu ņemšanu, tam ar vienu ir jābūt brīvprātīgam pasākumam konkrētai dalībvalstī. Tā var vai nu pieņemt vai nepieņemt šīs prasības, bet tas nedrīkst būt obligāti. Vai pavisam īsi komisija vēlas izteikties priekšsēdētājs? Thank you very much. Paldies. Protams, mēs eh, vēlējāmies pateikties par šo atbalstu, kas tika pausts deputātu runās. Progress sarunās ir patiešām pavirzies tālu. Mēs, protams, arī gaidām nepie... turpmāko sadarbību. Paldies. Un tagad Hirhop eh, kungs, jūs gribat kaut ko piemetināt? Paldies, priekšsādātāji. Jā, šīs bija ļoti auglīgas diskusijas. Un, jā, es ceru, ka mēs varēsim atrast uh, pareizo redakciju. Un es ceru, ka šis jautājums neprasīs tikpat daudz laika kā divi citi ziņojumi, pie kuriem es strādāju. Nu, negribu, lai te 3, 4, 5 gadi mums būtu pie tā jāstrādā uh, līdzīgi kā pie PDR. Es ceru, ka mēs varēsim jau, nu, vismaz manā mūža laikā to paveikt. Paldies! Tiekamies šo pēcpusdienu.